Je vous, je vous propose que nous commencions. Piedāvātu jums tūlīt sākt mūsu sēdi, mūsu uzklausīšanu pār mazākumtautības sieviešu sociālo integrāciju, tātad etniskās minoritātes ikvienam un ikvienai saku laipni lūgti. Protams, vispirms pateicos Antonijai Parvanovai, kas ir referente par migrantiem un etniskajām grupām, un pateicos visiem ekspertiem, kuri Šorīt uzklausīšanās laikā mums sniegs savas liecības, dalīsies savā pieredzē un būs mūsu rīcībā, lai atbildētu uz mūsu jautājumiem. Sveicu, protams, ikvienu no jums. Graineves kundze, Eiropas sieviešu migranšu tīkla priekšsādātāja Vācijā, Izabela Mikalake kas ir Eiropas Romu uh, tiesību centra priekšstādātāja vietniece, un kas uh, uzstāsies mūsu pirmajā diskusiju raundā. Sveicu arī Fotākisa kungu no Eiropas komisijas, kurš uzstāsies mūsu uzklausīšanas laikā. Paldies, ka esat kopā ar mums! Un mums būs arī ārkārtīgi interesantas diskusijas par integrācijas pasākumiem ar Melores Jansenas kundzi no Dānijas sieviešu un dzimumu informācijas centra. Un, protams, Ejupa kungs, komisijas aizsardzībā pret diskrimināciju priekšsēdētājs Bulgārijas republikā. Un es, viņu arī es, es sveicu. Mums tāpat beigās eh, rīta cēlienā būs mūsu viesi, eh, tostarp Baha kundze, eh, Eiropas sieviešu lobijas, viņa, nu, varbūt nāks lajā dažiem priekšlikumiem. Paldies visiem, ka esat šeit. Un vairāk nemaz negaidot, dodu vārdu par Vanovas kundzei kura uh, uzstāsies un kurai būs um, vēl, vēl jābalso uh, vides, vides komitejā, bet pašlaik Paronovas kundzei sakām paldies un nāc jums. Thank you, uh, Mrs. Paldies, Morēna Šarķēras kundzei, godātās dāmas un kungi, cienījamie kolēģi. Vēlētos izteikt savu pateicību par to, ka mums ir iespēja šodien runāt par par sieviešu piedarošu etniskajām minoritātēm integrāciju. Vispirms vēlētos pateikt, ka mūsu komiteja, sieviešu tiesību komiteja Eiropas parlamentā ļoti daudz runā par šiem jautājumiem un iestājas par tiem. Pēc šīs uzklausīšanas mēs sagatavosim pašiniciatīvas ziņojumu, kurā mēs izskatīsim visus šos jautājumus līdz niansēm, un mēs iedzināsimies arī uh, tajās at atšķirībās, kādas ir sievietēm dzīvojošām minoritāšu grupās un tām sievietēm, kuras nāk no imigrantu aprindām. Protams, šis mērķis ir ārkārtīgi apjomīgs, un tomēr mūsu šodienas uzklausīšanā mēs mēģināsim noskaidrot atšķirības, kādas eksistē starp šīm divām grupām piedarošajām sievietēm. Un runāsim arī par diskrimināciju un par to, kādas ir uh, iespējas un kāda ir ierobežojumi sievietēm, kas nāk no imigrāntu aprindām un sievietēm, kuras nāk no minoritāšu grupām. Es būšu šā ziņojuma sagatavotāja un kā ik viens deputāts šajā komitejā mēs eh, mēģinam ar pašiniciatīvas ziņojumiem radīt tādu tiesisko pamatojumu, kas eh, ņemtu vērā visas daudzkulturālas sabiedrības aspektus. Un, eh, protams, ka tik daudzkulturālā vidē mums ir nepieciešams uzsvērt to, ka Eiropas Savienībā būt sievietei un būt sievietei, kura pieder etniskai minoritātei, nav mīnuszīme, bet šī sieviete spēlē būtisku lomu sabiedrībā. Mēs runāsim par uh, sociālās integrācijas politikām, kādas tiek īstenotas sievietēm, kuras piedara minoritātēm, un rast dažādus risinājumus. Ir vairāki uh, interesanti momenti, un mēs runājam par Eiropas Savienības integrācijas politiku nozīmi un par dzimumu vienlīdzības politiku nozīmi minoritāšu sievietēm. Mēs runāsim par dažādajām vajadzībām, dažkārt šīs vajadzības un nopietniem iespējas ir pretrunā viena ar otru. Ir ārkārtīgi svarīgi rast iespēju savilkt kopā šīs dažādās prasības un palīdzēt sievietēm no etniskajām minoritātēm un nodrošināt, nodrošināt ilgtspējību šajās politikās. Šobrīd Eiropas Savienības līmenī nav juridiski saistošu minoritāšu noteikumu, jo tā ir dalību valstu kompetence, un tomēr mūsu komiteja vienmēr ir iestājusies par integrācijas politikas īstenošanu Eiropas Savienības līmenī, tāpēc ir svarīgi, lai mēs Eiropas Savienības līmenī izstrādātu ilgtspējīgu politikas modeli. Mēs uzskatām, ka demogrāfiskās situācijas patreizajā situācijā mums ir e, jārunā par to, kāda ir minoritāšu un migranta loma. Mums ir jāņem vērā arī tas, ka sociālās integritātes politika izvirza prasības, kuras mēģinās risināt šīs problēmas. Mums ir e, jāņem ar vērā arī tas, ka sociālā politika tiek nodrošināta ne tikai ar juridiskiem instrumentiem, bet arī ar brīvprātīgo darbu un nevalstisko organizāciju darbu. Uh, Tāpēc mums būtu jāizveido dažādi atbalsta modeļi, kuri palīdzētu sievietēm no minoritā, nākušām no minoritātēm, no imigrantu aprindām un arī no, uh, no mainstream nacionalitātes. Mums ir jārunā par darba iespējām, tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs turpinātu varētu īstenot dažādu politiku gan nacionālā, gan Eiropas Savienības līmenī, lai mēs īstenotu Eiropas Savienības līmenī integrāciju sievietēm no minoritātēm. Paldies! Es atvainojos, es esmu tātad referente šim ziņojumam, un šis ziņojums tika. Es tagad iz, par šo ziņojumu ziņošu arī NV politikā, līdz ar to es atstāšu šo panelu un pēc tam atgriezīšu. Merci, madame Parvanova. Paldies Parvanovas kundzei par šo īso prezentāciju, par mūsu darba pamatvirzieniem. Es, protams, sveicu visus kolēģus, kuri šajā Eiropas parlamenta sieviešu tiesību komitejā darbojas šajos dzimumu vienlīdzības jautājumos Eiropas Savienībā, un Es at, izsaku atvainošanās vārdu Evas Svensonis, mūsu priekšsādātājas vārdā, kuras šodien nevar būt kopu, kopā ar mums, bet kas ļoti uzmanīgi un ar lielu politisko gribu seko mūsu komitejas darbam. Tagad uzklausīsim mūsu ekspertus un dodu uzreiz vārdu Graineres kundzei, Eiropas sieviešu migranšu tīkla priekšsādātājai Vācijā. Jums ir 15 minūtes laika. Lūdzu, sekot līdzi uzmanīgi, lai jūs šo laiku ievērotu. Paldies, un tagad klausīsim, uzklausīsim jūs. Um, honorable MIPs, ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, man ir ārkārtīgi liels prieks uh, šodien ir. Uh, Mums runāt par eh, jautājumu, kurš ir ļoti svarīgs, ir arī mūsu um, migrantu sieviešu tīklam. Mēs esam migrējušo sieviešu tīkls. Um, gan Eiropas Savienības dalība valstīs, gan arī Latvijas-Amerikas valstīs un citās valstīs. Uh, mūsu tīklā piedalās ļoti daudz dažādas uh, valsts mēs skatām ar, šos jautājumus tieši par migrantu sieviešu aktuāliem jautājumiem. Un mēs mēģinam arī šos pasākumus sinhronizēt, lai tos varētu skatīt ar Eiropas Savienības līmenī. Mūsu vēsturē aizsākusi 2007. gadā trīsdien konferencē Brīselē. Un to veicināja arī sieviešu um, tiesību lobbyis, kas aicināja dažādās organizācijas, lai tās varētu dalīties pieredzē par migrantu sieviešu darbu un dzīvi Eiropā. Un kā sanāksmes rezultātā tika pieņemts dokuments, nosaukumu vienotas tiesības, vienlīdzīgas balsas migrantu, sievie, migrantu sievietēm Eiropas Savienībā. Vēl arī par migrantu sieviešu sociālo integrāciju. Uh, šeit ir vairāki svarīgi aspekti, tad arī šķēršļi, legālais status, piemēram, kas uh, bremzē integrāciju, piemēram, ārvalstu. Kad sievietei, kad cits valsts ir, ir jāuzturas attiecīgajā valstī um, divus gadus, lai tikai lai iegūtu uzturēšanās atļauju arī vardarbības situācijā, sievietes ir daudz eh, um, nelabvēlīgā situācijā attiecībā uz izglītību, nodarbinātību, kvalifikāciju. Bieži vien sievietēm tāda nav. Migrantu sievietēm. Dažkārt arī ir šis jautājums, kādēļ mūsu kvalifikācija, kuras esam ieguvuši mūsu izcelsmes valstī, kādēļ tās tiek uzskatītas par nulli kvalifikācijām nederīgām. Esam arī izvērsuši dažādas politiskās kampaņas un arī likuma pieņēmējus. Mēs aicinām skatīt, kā mēs varētu šos izglītības līmeņus migrantu sieviešu vidū varētu pielāgot un attiecībā arī uz nodarbinātību. Migrantu sievietes bieži vien strādā ļoti zem apmaksātās darba vietās, tajā pat laikā eh, šajās darba vietās ir ārkārtīgi slikti nosacījumi un arī uh, veselības problēmas bieži vien viņiem uh, šīm sievietēm rodas, un viņas nevar tās risināt, viņiem nav pietiekami liels apdrošināšanas un tam līdzīgi. Viņas arī bieži vien nevar pašas pieņemt lēmumu par to, viņas valsts ģimeni vai nē. Bieži vien arī vārdarbība notiek arī sieviešu dzīvumu orgānu kropļošana, arī piespiedu kā, uh, piespiedu precības un tam līdzīgi attiecībā uz juridisko statusu mūsu rekomendācijas būtu, tad, ka būtu jāparedz neatkarīgs juridiskais status, tiecīgās tiesības, mēs vēlētos noteikti ļoti skaidrs vienkārši procedūras attiecībā uz uh, uzturēšanās, uh, pastāvīgo statusu uzturēšanās valstī. Mēs arī uzskatām, ka ir kaut kas, par ko būtu jārunā nedokumentētās migrantu sievietes, kuras uh, strādā, bet tās nav, viņas nav redzamas, viņu darba rezultāti varbūt nav redzami, un šit, šajā jomā ir ārkārtīgi uh, ļaunprātīgi, viņas nevar uh, eh, vēsties policijā, viņas bieži vien ir tiešām ļoti ievainojamākā sabiedrības grupa. Mēs vēlamies, lai varētu nodrošināt tiesības, būt nodrošināt tiesības šīm sievietēm imigrantu likumdošanā arī atrunāt īpaši šāds kultūras cīšanas pasākums, izglītība, nodarbinātība. Tā kā kvalifikācija, kad ir iegūta izcelsmes valstī, mēs vēlamies, lai tiktu izveidots vienkārši šāds procedūras, lai varētu atzīt šādas kvalifikācijas. Uh, Tad ir robežotas arī iespējas iegūt izglītību, ir migrāntu sievietēm, tātad viņam grūti arī piekļūt darba tirgumu. Un tam var būt dažādi iemesli, gan valodas bārjeri, gan arī raudzīties uz šo migrāntu sieviešu kvalifikāciju, lai tās varētu aktīvāk integrēties kādi ir pasākumi, kādi būtu jāizteno izglītības nodarbinātības jomā. Atbalsts arī uzņēmēju darbībā, lai migrāntu sievietes bieži vien vēlas uzsākt, uzņē, at, uzsākt uzņēmēju darbību, bet viņas nezin, kā to darīt, ir nepieciešams nodrošināt atbalstu. Ir ārkārtīgi darba vietās, cībā uz uh, amatu uh, piedāvājumu ir novērojama ārkārtīgi liela diskriminācija. Viņas, viņas strādā vismazāk atalgoties darba vietās un bieži vien netiek, augst, netiek uz priekšu par karjeras kāpnēm. Un šeit vajadzētu īpaši atbalstīt mazākumu tautības sievietes. Un arī attiecībā uz darba atļauju procedūrām tās vajadzētu vienkāršot arī šiem tas atsimām nedokumentētajām mazākumu tautību sievietēm un viņu darba rezultātu darba tirgumu. Jānodrošina arī migrants eh, sievietēm eh, darbinātības mobilitāte, arī reproduktīvās eh, veselības aprūpa un tiesības, arī maz informācijas par to, ka šīm sievietēm maz informācija pieejama attiecībā uz reproduktīvo veselību. Jāiziet arī kampaņas par dažādiem jautājumiem, vai arī par sievišķiem orgānu kropļošanu, par sieviešu tiesībām uzņemē valstī. Tas būtu ļoti liederīgi, jo vajadzētu būt informācija šajā jomā. Arī nav īpaši daudz informācijas par uh, veselība aprūpi, kas būtu attiecināta tieši uz migrantu sievietēm, kad sievietes pamat savu izcelsmes valsti, viņas ierodas jaunā valstī ar savu kultūru un savu sapratni par veselības aprūpi. Arī šeit mēs vēlamies rekomendēt, pieņemt nepieciešamos pasākums, lai varētu aprūpēt veselību tieši šīm migrantu sievietēm. Vardarbība, kas vērsta pret sievietēm Migrāntu sievietes ļoti pakļautas šādai vardarbībai. Ir jāizteno īpaša likumdošana. Lai varētu nodrošināt uh, cīņu pret šo vardarbību un attiecīgi arī rīkoties migrantu kopienās, lai šo vardarbību mazinātu. arī jāmazina šo sieviešu stigmatizēšanu. Mēs iesakām nodrošināt apmācību, izglītību pakāpojumu sniedzējiem. Līdzdalība arī valsts un politiskajā dzīvē. Mēs uzskatām arī, ka šeit ir informācijas trūkums par attiecīgo valstu politisko sistēmu, par sieviešu vēlēšanu tiesībām, lai šāda informācija būtu pieejama dažādās valsts eh, valodās. Uh, Pat, ja kād cilvēks 20 gadus dzīvo un strādā uzņēmē valstī, bieži vien um, šim cilvēkam, šai sievietei nav tiesības balsot, un kamēr mums nav balss tiesību, ļoti grūti migrantu sievietei just, ka viņas ir sabiedrības sastāvdaļa. Jāpaplašina un jāvienkāršo piekļuvi informācijas uzņēmē valstī. Tas arī būtu jāveicina migrantu sievietes ir arī jāintegrē politiskajā dzīvē. Arī trūkst tās esmu kapacitāšu veicināšanas programmu migrantu sieviešu vidū. Piemēram, arī uh, valstiskām organizācijām vajadzētu nodrošināt nepieciešamas apmācības. jāveicina arī migrāntu sievietes kā paraugi, ja bērni teicēs šīs sievietes kā paraugs, tad arī viņi vēlēsies sakot mums un gribēs darīt to, ko mēs darām. Un visbeidzot, šis ir mums pienlīdzība ir jāīsteno visās politikās Nacionālā Eiropas Savienības likumdošanā, lai ņemtu vērā migrantu sieviešu specifiskās vajadzības visās integrācijas politikās un stratēģijās Nacionālā un Eiropas Savienības līmenī. Paldies par jūsu uzmanību. Pavisam drīz būs arī informācija par www.migrantuwomen.org. Merci, madame. Liels paldies Grēnavis kundzei par šo īso prezentāciju, kas vienlaikus formulē problēmas un jau dod virkni ceļu, iespēju, kas varētu būt nepieciešamas, lai veiktu zināmu šo situāciju saskaņošanu, harmonizāciju. Un tagad, vairāk negaidot, došu vārdu Izabelē Markē eh, kundzei no Eiropas Romu tiesību centra, kas jau kopš 96. gada aktīvi darbojas cīņā pret diskrimināciju. Paldies, ka dalīsieties ar mums savā pieredzē un savā darbībā. For... Paldies, paldies par to, ka jūs esat uzaicinājuši mani uzstāties šajā uzklausīšanā. Vispirms vēlētos teikt, ka es šobrīd aizstāju savu kolēģi. Uh, Eh, Ostelinda Maija Ovali, kura bija paredzējusi ierasties šajā uzklausīšanā, kura ir vienlīdzīgo iespēju koordinatora. Es eh, esmu strādājusi ar viņu iepriekšējos sešus gadus, kurā mēs tieši runājām par sieviešu jautājumiem. Pirmais, ko vēlētos pateikt šajā uzklausīšanā, ir sekojošais. Man vajadzēja pārdomāt, ko konkrēti šodien teikt Un tā kā ir tik ārkārtīgi daudz problēmu, ar kurām sastopas Romas sievietes, tad lielākā, lielākā problēma ir tā, ka uh, nav kopības sajūtas starp šiem sievietēm. Un es ceru, ka nākotnē būs vairāk pētījumu par to, kāda ir Romas sieviešu situācija, un šie pētījumi galvenokārt uzmanību vērsīs uz. uz uh, datu apkopošanu. Jebkurā gadījumā dati ir, bet dati ir ļoti sadrumstalot, un es ceru, ka izveidosies kopīga sistēma tabula, tie, kurā tie visi būs savilgti kopā. Jebkurā gadījumā tas ir šķērslis, lai saprast, kāda ir minoritāšu sieviešu problēma. Ir skaidrs, ka Romas sievietes šobrīd ir visdiskriminētākās Eiropā, Un gan institucionālā līmenī, gan individuālā līmenī mēs runājam par dažādiem šķēršļiem visās dzīves sfērās. Tieši tāpat kā Roma vīrieši, Roma sievietēm nav iespējas vienlīdzīgi piedalīties sociālo pakalpojumu saņemšanā, veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanā un izglītības sistēmā. Un eh, vēl jau vairāk to pastiprina dzimuma specifiskā struktūra gan plašākā sabiedrībā, gan arī Roma kopienā kā tādā. Runājot par pieejamību veselības pakalpojumiem, tad Roma sieviešu situācija centrāla un austruma Eiropā ir samērā slikta. Sievietes reti dodas pie ārsta un dara to tikai tad, kad ir saslimušas ļoti smagā formā. Tieši tas pats attiecās arī uz bērnu veselību. Šī diskriminējošā prakse un arī sarežģītās administratīvās procedūras, kā arī augstās izmaksas un sociālās, sociālās apdrošināšanas nepieejamība šobrīd ir iztomušas Romas sievietes gandrīz no sabiedrības. Piemēram, Bulgārijā ir sagatavots ziņojums, kurš tika pabeigts 2008. gadā Un eh, tajā runa iet par to, kāda ir Romas sieviešu situācija Bulgārijā. Un tā ir sekojoša. Cilvēki, kuriem ir augstāks izglītības līmenis, viņi vairāk rūpējas par savu veselību. Un, piemēram, viena trešdaļa no visām sievietēm eh, no Roma kopienas, viņām nebija veselības aprūpe, un 7,8% eh, nekad nav bijusi veselības aprūpe. 2006. gadā tika sagatavots ziņojums, pie kur strādāja arī es, un Romas sievietes pašas savu veselības stāvokli raksturoja kā sliktu. 7% Romas sieviešu uzskatīja, ka viņa veselība ir normāla. Un tomēr rasa diskriminācija mm, tiek piemērota, ja Romas sievietes to izjūta tieši dodoties uz mātes Eh, uz grūtnieču aprūpas centru, un tas tiek piemērots arī, riet, arī slimnīcās. Romas sievietes līdz ar to negriežās pie veselības aprūpas speciālistiem. 2005. gada oktobrī tika veikt veiktā, veikts pētījums Ungārijā, un e, tika konstatēts, ka šajā slimnīcā ir atsevišķi noteikumi Romu sievietēm un pārējām sievietēm. Slimnīcas administrācija apgalvoja, ka tas ir tāpēc nevis, ka tā ir diskriminācija, bet gan tas, ka Romu sievietes smēķē, un tas ir veikts. Uh, e, sanitāru apsvērumu dēļ. Un tomēr Romas sievietes bieži netiek iekļautas preventīvos un profilaks pasākumos, un daudzām Romas sievietēm nav pieejama pēcdzemdību aprūpe un grūtnieču aprūpe. Un eh, tipiskas Romu slimības ir visiem zināmas, un tās ir tādas, kuras nodrošina tieši nepieejamību veselības aprūpēji. Izskatās, ka pret Romiem izturās eh, savādāk un ir dažādas programmas, kuras eh, palīdz Roma iedzīvotājiem iesaistīties veselības aprūpē, un tomēr šīs programmas nedarbojās, jo tas nav nodrošinājis Roma iedzīvotājiem pieeju veselības aprūpē, jo, piemēram, Bulgārijā un Rumānijā, kā arī citās valstīs, Romu iedzīvotājiem, Romu cilvēkiem nav veselības aprūpas apdrošināšana. Ir valstis, kurās eh, tiek piemērota piespiedu sterilizācija, un vēl jau vairāk ir daudzi citi faktori, kur ietekmē Romas sieviešu veselību, tādi kā mm, mm, ne veselības iestādēs veikt aborti un cilvēku tirzniecība. Uh, Saskaņā ar Bulgārijā pieejamajiem datiem 80% no cilvēku tirzniecības eh, upuriem ir Roma sievietes, un Ungārijā šis skaitlis ir 40 līdz 80. Un tomēr nav pietiekami daudz programmu, kuru palīdzētu īpaši Roma sievietēm. Un parasti pret cilvēku tirzniecību vērstie pasākumi neiekļauj Romu sievietes īpaši Slovākijā un Čehijā. Kopš komunista režīma krišana situācija ir nav, pa, nav uzlabojusies. Un 2007. Eh, gadā tika veikts pētījums, ka situācija nav īpaši uzlabojusies. Ungārijā ir vairāki gadījumi, un pēdējais 2008. Eh, gadā bija Čehijas valdība izteica savu, uh, savu nosodījumu šādai praksē, un tomēr Slovākijas valdība nav darījusi neko. Un nec Čehijas, nec Slovākijas valdība nav izveidojusi konkrētu plānu, kā uh, kā izmaksāt sāpju naudu šīm sievietēm, kuras tika pakļautas piespiedu sterilizācijai. Ungārijā 42%, pro, 42 no, eh, no eh, Romas sievietēm ir apgalvojusi, ka viņas ir pakļautas vardarbībai ģimenē. Un iespējams, ka arī sabiedrības attieksme ir aizspriedumaina. Piemēram, ir eh, vairāki gadījumi, kad Rom, pret, no, pret Romas sievietēm arī policija un tiesības sargājošās iestādes izturās uh, slikti. Piemēram, Ungārijā no 35 sievietēm, kuras bija pakļautas vardarbībai mājās, tikai sešām policija palīdzēja. Jāsaka, ka e, jau pašā sākumā, jau dzīves sākumā Romas sieviete sastopas ar diskrimināciju vai šķēršļiem, un viens no tādiem ir pieeja valdībai. Pavisam nesen Čehijas valdība nāca klajā ar statistikas datiem, datiem kuros parādījās, ka uh, Romu sievietē ir lielāka iespēja nonākt psihiatriskajās klinikās. 2008. gadā e, Bulgārijā veiktais pētījums parādīja, ka analfabēts Romu sievietes ir divreiz vairāk nekā Romu vīrieši un formāls izglītības trūkums ir vēl lielāks. Šī plājas starp Romas sievietēm un pārējām sievietēm ir milzīga. Šobrīd Romas sieviešu izglītības e, trūkums ir sešreiz vairāk nekā pārējo sieviešu. Runājot par Slovākiju, tad 2007. gadā ilgā, bez, uz il, ilgā bezdarbā esošas Romas sievietes bija daudz vairāk nekā pārējās sievietes. Tas nozīmē, ka 5% no Romas sievietēm reproduktīvajā vecumā eh, strādāja tikai 2,3% apjomā. 6% no Romas sievietēm reproduktīvajā vecumā strādāja ārpus mājas, tikai 6%. Pavisam īsi par slepkavībām. Bulgārijā ir pierādīts, ka apmēram uh, tikai 50% no Romu ģimenēm dzīvo uh, dzīvo mūra mājā, un ir vesela virkni pētījumi par to, cik maz Romu ģimenēm ir duša, cik maz ir ievilkts ūdensvats un elektrība. 93,5% e, ģimenēs bija televīzija, un uh, 2009. gadā veselā virknē dalību valstu varas iestādēm neizdevās piedāvāt adekvātus dzīves apstākļus Romu ģimenēm, un tas, protams, ietekmē arī īpaši sieviešu situāciju un vientuļo māšu situāciju. Noslēgumā. Es uzskatu, ka Romu sieviešu dzīve ir daudz grūtāka kā Romu vīriešu. Romu sievietes un eh, bērnus vislielākā mērā pietekm, iet, ietekmē nabadzība un plaisa starp eh, dzīves līmeni, reproduktīvo veselību starp Romu sievietēm un pārējām sievietēm ir milzīga. Ir pārsteidzoši, ka ir tik ārkārtīgi maz iniciatīva un īpaši izstrādāta politika, kuri mēģinātu izskaust šo neadekvāto uh, situāciju. Un šādas politikas nav nedz Eiropas Savienības, nedz dalību valstu līmenī. Mums ir jārunā par Romas ieviešu integrāciju, un, un tam ir nepieciešama vesela virkna stratēģija. Varbūt, ka par to vajadzētu runāt arī Lisabonas stratēģijā, kurā tiek runāts par Romu integrāciju un Beidžinas platformā sieviešu tiesībām. Tam visam vajadzētu darboties Roma sieviešu integrācijā un mēģināt strādāt pie sociālās iekļaušanas. Un tomēr stratēģijā netiek īpaši runāts, specifiski runāts par Romas sievietēm. Mums ir jāmēģina cīnīties pret diskrimināciju. Varbūt rekomendācijās vajadzētu pieminēt to, ka valdībām vajadzētu īstenot gan Eiropas Savienības, gan starptautiskās konvencijas, lai nodrošinātu arī Romu sievietēm pamatiesības. Un eh, valdībām ir jāiesaist arī tiesību sargājošās iestādes Romas sieviešu aizsardzībā ir jāmēģina nodrošināt konkrēti soļi, lai nu, cīnītos pret daudz slāņaino diskrimināciju. Ir jāizstrādā likumi un politikas, kuras mēģinātu nodrošināt dzimumu līdztiesību arī Roma kopienā. Un um, vajadzētu izskaust tās daudzējādās barjeras un šķēršļus, ar kurām sastopas minoritāšu sievietes. Valdībām vajadzētu nodrošināt diskriminācijas likumu īstenošanu dzīvē, un visām vajadzētu izvairīties no segregācijas gan mājokļu, gan izglītības jomā. Tikai tā mēs nodrošināsim integritātes kvalitāti. Un valdībām vajadzētu organizēt uzklausīšanas dalību valstu parlamentos par to, kāda ir Romas sieviešu situācija. Esmu ārkārtīgi priecīga, ka šajā uzklausīšanā mēs runājam arī par Romas sievietēm, jo Romas sievietēm diez vai ir atvēlēta adekvāta vieta dalību valstu darba kārtībā. Un mums vajadzētu arī darb, dalību valstu līmenī runāt par to, kāda ir Romas sieviešu loma sabiedriskajā telpā un kā tas tiek atspoguļots plašsaziņas līdzekļos. Vajadzētu nodrošināt arī vieglāku kredīta ņemšanas procedūru tām Romas sievietēm, kuras vēlas uzstāt, uzsākt personīgo biznesu. Un ir jāizvarās arī no veselības aizsardzības iestāžu, iest, iestādēs esošās diskriminācijas. Un uh, ir tādi veselības, aizta, veselības, veselības iestādēs strādājošie, kuri šo diskrimināciju joprojām īsteno. Sadarbības starp nevalstiskajām organizācijām vajadzētu sistemātiski apkopot datus un statistiku un padarīt to pieejamu plašākai publikai. Uh, kāds ir sadalījums pa dzimumiem, kāda ir sociālā integrācija vai tieši iztumšana Roma kopienā un līdzīgi. Noslēgumā vēlētos pateikt, ka Roma sievietes spēj un vēlas adekvāti piedalīties eh, gan sabiedriskajā dzīvē, gan lēmumu pieņemšanā. Merci, madame. Liels paldies, Mihalačs kundzei par šo izklāstu, par jūsu skatījumu un pētījumiem, kas ir tikuši veikti dažādās valstīs par stāvokli, kādā atrodas Romas sievietes un kur mums rodas virkni jautājumi. Tagad došu vārdu kolēģiem, Eiropas parlamenta deputātiem. Un vispirms vārdu došu Marinai Jāna Kudakis uz piecām minūtēm. Paldies, Jāna Kudakis eh, kundze, ka jūs uzstāsieties un uzdosiet savus jautājumus mūsu referentiem. Right. Um, thank you. I, I didn't realize... Paldies, jā, es nezinu, ka jāliet laika ierobežojums. Pirmkārt, etniskās minoritātes man īpaši nepatīk šis iedzīves. Esmu apvienotās karalīs no Londonas, un kā jūs redzat, es neizskatos pēc brītu sievietes. Jūs varētu man, mani sākt par etnisko minoritāti. Man tas ir. Uh, tad diezgan apvainojoši, ka es tādējā tiek izcēlta, kaut arī es jūtos uh, kopienas sastāvdaļa un ir definīcija par etnisko minoritātu un aizstāvot etniskos, etniskās minoritātes. Mēs esam tādi paši kā visi citi, protams, tajā karalistē mums ir uh, daudz kulturāla sabiedrība ka ir kāds etniskās minoritātes. Nozīmē, ka esam visi sabiedrības sastāvdaļa, vai mēs esam sievietes vai vīrieši. Un galvenā lieta, runājot par etnisko minoritāti, par šo jēdzienu, jo tas ir jāielieto, tad ir jāatceras, ka ir, apsaiz, ka ir savstarpēji cieņas ar dažādām ko, kopienas eh, grupām un arī uzņēmē kopienu. Uh, Un šī cieņa arī veicinātu sapratni un toleranci, un arī kopienas sadzīvošana būtu daudz uh, labāk. Jautājums ir par cieņu pieņemšanu un uh, sapratni. Jūs runājāt par uh, Romu sievietēm. Tas ir ļoti interesanti, jo es, uh, man nav īpaši daudz informācijas par šīm sievietēm. Man bija iespējas, varbūt jūs varat, varat koriģēt, kā apvienotāji karalistē viņi sauc par ceļotājiem. Vai tas ir tā? un arī jūsu CV rakstīts romana, vai tā ir uh, tautība? Apvienotā karalistē viņus sauc par ceļotājiem, un es saprotu, ka tie ir atsevišķi cilvēku grupa, kuriem ir tāds uh, e, tāda ļoti brīvs gars, jā, viņiem ir tāda, zinām, priekšrocība, esot e, šādā situācijā. Protams, ir arī problēmas, attiecībā arī uz veselību un tam līdzīgi, bet uh, ir, es domāju, pietiekami liela cieņa attiecībā uz viņu kultūru un tradīcijām, un mums ir jāstrādā tieši šīs cieņas ietvaros. Komentāri līdz ar to ir jābalst uz šo sapratni par eh, sabiedrību, no kurienes nāk šī cilvēka, ne tikai par sievietēm, bet arī par vīriešiem. Jūs runājat arī par veselību, bet varbūt ir arī atšķirīga pieeja attiecībā uz cilvēku, kurš ir varbūt tradicionālāks. Es atceros un vecām, vecomāti, kur arī med, ārstējās ar, da, ar dažādām dabiskām zālītēm, nekā varbūt ar eh, zālēm, kuras parakstīja ārsti. Un, protams, ka šīs grupas ir arī ievainojums, mazāk aizsargāts, tas ir jāatzīst, ir nepieciešams norošināt papildus atbalstu papildus, integrācijai, bet arī jāsaglabā viņa kultūra. Uh, viņu unikālums, ne tikai runājot par Roma, Romu grupu, bet arī par citām tautskulturālām grupām. Mums ir jāsarā šajās jomās un jānodrošina atbalsts. Paldies! Merci! Paldies! Jāna Kudakis kundze. Un tagad došu vārdu Kornelija Enstas kundzei no goja grupas. Vielen Dank. Ich möchte einiges zu. Paldies. Gribētu runāt par sievietēm migrantēm Vācijā. Ir divas minu, etnisko minoritāšu grupas Vācijā. Vai šis koncepts mums patīk vai nepatīk? Ir tādas eh, kā frīzi, kas dzīvo jau gadsimtiem ilgi, kam ir tādas pašas tiesības kā vāciešiem. Citas grupas ir ieradušās pēc jau Vācijas Federatīvās republikas izveidošanas, un tiem varbūt nav īsti tās pašas tiesības kā vāciešiem. Pat ja viņu skaits ir pietiekami liels. Un tad šie migranti, uh, kas tiek uzskatīti par ārzemniekiem, dzīvo pie mums. Daudz ieradušies 60. gados, kā strādājuši, migran, strādājuši migranti. 72. gadā darba ministrs sveica uzņemot ar šampanieti un ziediem. Nu, tā, tā toreiz sauca šos eh, cilvēkus, ko sauc par viesstrādniekiem Vācijā. Un eh, līdz tam tika apgalvots, ka uh, Vācija nav migrācijas zeme. Un tad uh, migranti ieradās ar saviem dzīves biedriem, uh, bērniem no Itālijas, no Turcijas. Nā, turpmākajos gados Eh, ieradās migranti no eh, valstīm, kas ir krīzes situācijā, Afganistānas, Āfrikas valstīm. Un tad ir arī, eh, teiksim, vācieši un ebreji, kas ieradās no citām valstīm un kas ir saglabājuši virkni tiesību Vācijā. Lūk, kad mēs runājam par migrantiem un migrantēm, tad mēs runājam par dažādām minoritātēm, uh, kas vairāk vai mazāk ir integrēti, kam ir vairāk vai mazāk tiesību. Integrācija tas vairāk attiec uz uh, bērniem. Sievietes lielākoties ir slikti integrētas. Ir dubulta diskriminācija attiecībā uz migrantiem un attiecībā uz sievietēm šajā gadījumā Vācijā. Tur ir augstāks bezdarba līmenis migrantu vidu, bijušajā Austrumvācijā 30-40% bezdarbs, jau vīriešiem ir grūti atrast darbu, bet nu, nerunāsim nemaz par sievietēm, tur tā situācija ir vēl sliktāka. Un bieži vien runa ir par zemes kvalifikācijas darbiem un zemu atalgojumu. Sievietes ir ieslodzītas mājās, mājas apstākļos, un Eh, bieži vien ties, viņu tiesību pārkāpumi tiek saukti par uh, tradīcijām. Un laika pa laikam ir piespiedu laulības, piemēram, kāda sieviete Turcieta apgalvoja, ka viņai Vācijā ir mazāk tiesību nekā Turcijā, jo uh, pilnīgi nepamatoti attiecas Vācijā pret uh, reliģiju, tad, kad runājot par senām paternalistiskām tradīcijām, un tāpēc eh, attieksme pret viņu ir sliktāka. Ko darīt, kad mēs esam nu, migranti Vācijā? Uh, bieži vien ir grūti izteikties, uh, nu tā tad šeit nāks pakļauties ģimenes tradīcijām, tālāk ekonomiskā neatkarība. Uh, ir būtisks jautājums, ir arī citas problēmas. Sievietes ir e, bieži vien pakļautas seksuālajā e, vardarbībā. Un nu, tas nav etnisks jautājums, tā ir problēma, e, kā, kas likt izturas pret sievietēm kopumā. O, bet, nu, salīdzinot ar situāciju ārzemēs, nu, situācija ir divreiz varbūt sliktāka. Kāpēc sievietes nezina savas tiesības, viņas slikti pārvalda reizēm valodu, ir specifiskas izglītības problēmas, kas, nu, teiksim, ļautu apliecināt savā valstī sākotnēji iegūto kvalifikāciju. Un tad būtu svarīgi, lai būtu šī kvalifikācija nodarbinātībā, lai pēc tam varētu arī kaut, kaut ko citu nodarboties. Un, uh, sievietes migrantes Vācijā, sievietes mātes, bet ja mēs gribam viņas integrēt, tad jādod viņām izglītības, apmācības, līdztiesība, solidaritāte, lielāka vienlīdzība nu, kopsituācijās par sievietēm, migrantēm un vācu sievietēm eh, nepieciešams, lai mums būtu progress šajā gadījumā, eh, tad, kad mēs runājam par sievietēm, migrantēm Vācijā. Paldies! Eh, paldies, Enstas kundzei! par šo analīzi un Vācijas situācijas prezentāciju, un tagad došu vārdu mūsu Eiropas komisijas pārstāvim eh, Konstantinam Fotakim. Eh, Fotakis kungs, vārds jums. Mister, uh... Paldies, priekšsēdētāji. Esmu nodarbinātības sociālo lietu ģenerāla direktorāta pa, padomu devējs tieši migrācijas jautājumos. Esmu vairāk šajā sanāksmē klausītājs nekā runātājs, jo, manuprāt, šī ir lieliski iespēja uzklausīt cilvēkus, kuri ikdienu strādā ar šiem jautājumiem. Man jāteic, ka, ka šīs dienas debates ir cieši saistītas ar daudz apjomīgāku darba jomu sociālā kohēzija mūsu nākotnes sabiedrībās. Mēs esam redzējuši, ka pēdējo 15 gadu laikā Eiropā ieplūst ārkārtīgi liels skaits imigrantu, un šī tendence turpināsies. Gan ekonomisku, gan demogrāfisku aspektu dēļ, un ja mēs dodamies kādu mūsu Eiropas skolām, kādā no Eiropas valstīm, uh, tad mēs varam redzēt, kāda būs mūsu turpmākās sabiedrības multikulturālā dimensija. Un ja mūsu sabiedrībām neizdosies pārvadīt šo jauno iedzīvotāju struktūru, to labi integrēt, tad, protams, mēs varam uzdot šo lielo jautājumu par to, kā tad būs sociālā kohēzija nākotnē. Šis ir jautājums gan par tiesībām, gan par vienlīdzīgām iespējām visiem. Uh, cilvēkiem. Tas ir morāls jautājums, bet tas ir arī mūsu sabiedrību izdzīvošanas jautājums. Runājot par etniskām minoritātēm, romiem un citiem, par migrantiem. Ir kopīgi un ir arī atšķirīgi aspekti. No savas puses teikšu, ka Mihēlēčas kundzes uh, prezentācija sniedz ļoti labu pārskatu par pr Romas sabiedrības problemātiku. Manuprāt, satraucošākā lieta ir tā, kad, kad šie cilvēki tiek diskriminēti. mūsu dienesti neuzņem nekādus, nepieņem nekādus pasākums pret šo diskrimināciju, vai viņi uzskata, ka šāda pasākuma rīcība ir absolūti neliedrīga, vai arī viņi vispār nezina, pie kā vērsties. Tādēļ, jā. Ja. Ja ir nepieciešams nodrošināt pol kādu politisko pasākumus, tad ne tikai tas attiecas uz tiesību stiprināšanu, bet arī sniegt šiem cilvēkiem iespēju pieprasīt savas tiesības. Un tagad par migrāciju. Jāteic, ka dzimuma dimensija ir absolūti fundamentāls jautājums migrantiem, ne tikai tādēļ, ka ne tikai tādēļ, ka mainās pēdējo gadu laikā migrantu ieplūšana, migrācijas feminizācija, kā mēs to saucam. Mums ir arī izmaiņas no ekonomiskās puses, tā kā ekonomika pāriet no industriālās uz eh, pakalpojumu veidu ekonomiku. Tad tur ir, eh, protams, lielāks pieprasījums pēc sieviešu darba. Pakalpojumu joma ir daudz atvērtāk un labvēlīgāk sieviešu nodarbinātības veicināšanai. Šajā kontekstā ir jāteic, ka dzīmuma jautājums, protams, ir svarīgs. Pat ja migrācija ir iespēja sievietēm, dažkārt sievietes ar migrācijas starpniecību rod iespējas eh, izbēgt, ja tā var teikt, no eh, savas kultūras ierobežojumiem un no tās ekonomiskās situācijas, kāds tām bija viņu izcelsmes valstī, jo bieži vien viņas nāk no tādām valstīm, kur ir nabadzība un karš. Pat ja mums ir daudz sievietes, kuras ar migrācijas starpniecību, migrācijas rezultātā var uh, izmantot savu potenciālu un uh, arī iegūt atbilstīgu vietu sabiedrībā, bet, diemžēl, tos liela daļa sieviešu nonāk situācijā, uh, kur viņi strādā ļoti zemes kvalitātes darba vietās, un tad, kad viņas nonāk šādā situācijā, tad pamazām viņi zaudē savas iet eh, savas iemaņas, un viņas nu, ir kļūst par šīs situācijas cīlniecēm. Un vēl viena lieta. Migrantu sieviešu eh, daudzveidība ir sievietes, kuras eh, migrē ģimeņu apvienošanās rezultātā. Bieži vien ir uh, problēmas, kas saistīts tieši ar tiesībām, šīm sievietēm bieži vien nav tiesību pat strādāt. Daudzos gadījumos viņam ir konkrēti kaut kāda dzīmuma loma, kas viņām liedz attīstīties. Un tad ir vēl viena pilnīgi cita grupa, tā ir otrā migrantu sieviešu paudze šīm sievietēm ir konflikts, viņas ir tādā konflikta situācijā starp to, ko viņas uh, iemācās ikdienas dzīvē skolā, un tad viņas atgriežas mājās. Tad viņas nonāk pilnīgi citā situācijā. Tās ir divas dažādas lietas. Un tad ir sievietes, kuras meklē patvērumu kara upuras, kuras bēg no šīm valstīm, un tad viņām nāk saskaties ar citiem specifiskiem jautājumiem, problēmām. Un tad vēl arī jāpiebilst šajā kontekstā ekonomiskā izaugsme nekādā gadījumā īpaši nav palīdzējusi. Pēc, ka ekonomiskā krīze ir veicinājusi bezdarba pieauguma. 18% atšķirība ir bezdarba līmenī starp uh, vietējām sievietēm un migrantu sievietēm. Tas ir ļoti ievērojams skaitlis. Tas ir jo īpaši aktuāli sievietēm, kuras ir tikko imigrējušas. Tas ir vēl viens ļoti svarīgs jautājums. Tas arī, protams, atšķirs, ņemot vērā katru etnisko minoritāte un ir ārkārtīgi liela atšķirības starp migrantiem, kuri ir eh, ieradušies eh, mazākā trīs gadus atpakaļ uzņēmēju valstī un starp tiem, kuri uzņēmēju valstī dzīvoja ilgāk. Tātad mūsu politikas nevar sniegt atbilstīgu atbildi šo migrantu integrēšanai. Mums ir jāveic lielāks darbs šajā jomā. Migrantu integrācija sabiedrībā ir ļoti svarīga, lai mēs varētu arī izmantot migrantu piedāvāto cilvēku resursu potenciālu, jo, ja migrants varētu tikai zem apmaksāts darbus, un tāpat laikā viņiem ir augstā kvalitāte, tad viņi nevar viegli tikt ārā no šīs situācijas secinājumos. Jāteic, ka, kā jau teicu iepriekš, ir tiešām liels izaicinājums, lai mēs migrantiem, etniskām minoritātēm varētu nodrošināt sociālās tiesības. Bet ir vēl viens svarīgs izaicinājums, ko da, darbs, ko dara NVO šodien, arī izsniegt informāciju. Ot vien, vienkāršot migrantu piekļuvi organizācijām, kuras aizstāv migrantu tiesības. Paldies! Merci, monsieur Fotak. Paldies Fotakis kungam par šo sintēzi, es teiktu, runājot par jūsu un komisijas skatījumu uz migrantu situāciju. Jūs skārāt problēmu tādu globāli ar mūsu mērķi Eiropā virzība uz sociālo kohēziju, kas ir mūsu kopīgais mērķis un jums izdevās mums sniegt tādu vēsturisku skatījumu arī par migrantu integrāciju un atšķirībām, kas pastāv dažādā, dažādiem migrantiem. Mums tā tad ir sabiedrības problēma, sociālā kohēzija, ievērojot uh, un cienot kultūras, izcelsmes kultūras problēma integrācijas evolūcija, ņemot vērā vēsturi un periodu, kādā mēs atrodamies, mēs labi zinām, ka mēs pašlaik esam ekonomiskās krīzes situācijā, ir spriedze, kas ir vēl spēcīgāka, runājot par migrantiem un sievietēm migrantiem, un jūs skārāt arī problēmu par spriedzi starp skolu vidi, kam būtu jābūt integrācijas videi, un mājas vidi, kas ir reizumis, mm, nu, šis tāds kausējamais katls attiecībā uz kultūrām, kas varētu parādīties, nu, arī kaut kādi diskriminējuši elementi. Un tagad nekavējoties došu vārdu kolēģiem deputātiem, kuri vēlas uzdot jautājumus visiem mūsu runātājiem šajā pirmajā paneļa diskusijā. Un tā tad uzsākam debates, vārds jums. Kurš vēlētos uzdot pirmo jautājumu mūsu runātājiem? you have a comment uh, after that. Alors, moi, je voudrais... Euh, es vispirms varbūt gribētu, nu, dodot laiku jums pārdomām par dažiem jautājumiem. Es arī gribētu uzdot jautājumus. Tātad mans pirmais jautājums, kas attiecas uz Romu sievietēm. Vai jūs esat strādājuši ar lasīt, rakstīt plasmas apmācību dažādās valstīs Eiropā Romu sievietēm, jo mēs redzam, ka jebkuras integrācijas pamatos ir lasīt un rakstīt apmācība, izglītība un apmācība. Un tad otrs jautājums, ko es gribētu uzdot, iespējams, pieejams vairāk komisijai, bet, protams, arī jums ir zināma praktiskā pieredze, ko jūs varētu sniegt, un tas ir svarīgi. Tas ir dekvalifikācijas jautājums attiecībā uz sievietēm. Mums no vienas puses reizēm ir tāds priekšstats par sievietēm, migrantēm, kas nav kvalificētas, bet jūs runājāt par šo dekvalifikācijas slazdu. Kas ir tie sektori, kur mēs visbiežāk varam iekrist šajā dekvalifikācijas slazdā, kā no tā iziet, nu, tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Kā jūs, kā jūs redzat iespējas iziet no šī slazda? Tad pirmais būtu jautājums par izglītību un apmācību. Vēl kādi jautājumi? Baueris kundze. Köszönöm szépen. Én is az oktatás és a képzéshez kapcsolódnék. Paldies, mans jautājums attiecas uz arī izglītību un apmācību. Es vēlētos vērsties pie Romas Rom, eksperti attiecībā uz apmācību un izglītību. Austrum un Centrāla Eiropas valstīs galvenā problēma ir uh, Eh, Rams sabiedrības zemā kvalifikācija, zemais izglītības līmenis. At, domāju, ka tas ir tāpat ar Slovākijā, Rumānijā, Bulgārijā, varbūt ne tik daudz Ungārijā. No manas pieredzes. Es redzu, ka ļoti īstenībā grūti ir motivēt eh, Roma bērnus mācīties. Viņi atgriežas savā vidē, viņi absolūti netiek motivēti mācīties mājās. Līdz ar to skolās viņiem ir visai sliktas sekmes. Un pieredze arī rāda, ka, ka tie Roma bērni, kuri ir izglītoti, šos bērnus vairs nepieņem viņu ģimenes, viņu sabiedrība kopien, līdz ar to viņi nevēlas mācīties, lai netiktu atgrūsti. un par īpašu skolu, piemēram, izveidi Romu bērniem, sabiedrība ir pret šādu ideju. Bet arī Romu iedz, eh, sabiedrība ir pret šo projektu. Kāda ir izējas stratēģija? Kā mēs varam izkļūt no šīs situācijas? Merci, madame. Paldies, Bauvēlis kundze. Tomsanas kundze. Uh, first of all, I want to uh, thank the... Vispirms es eh, vēlētos pateikties eh, visiem runātājiem par ļoti interesantiem ievadvārdiem. Un vēl bez tam es uzskatu, ka pati tēma etniskās minoritātes un arī plājas starp etniskajā minoritātē esošajām tiesībām sievietēm un vīriešiem, kā arī tas, kāda ir atšķirība starp jau seniem zemē iebraukušajiem migrantiem un jauniem migrantiem, ir liela. Parasti migranti integrējas otrajā vai trešajā paudzē. Piemēram, mana vecmāmiņa Dānijā ieradās no Polijas, un esmu pilnīgi pārliecināta, ka viņa nebija tik ļoti integrēta Dāņu sabiedrībā, kā tajā esmu es. Taču Roma problēma ir īpaša, un tai ir jāmeklē īpaša pieeja. Tas ir saistīts eh, ar to, katrā ziņā daudz no problēmām ir saistīts ar vēsturi, ar pagātni un arī ar Romu cilvēku daudzumu. Un tomēr mums varbūt vajadzētu izpētīt to, kā dažādās valstīs Roma tiek integrēta. Piemēram, Dānijā nekad Romu iedzīvotājs skaits nav bijis liels. Romas skaits Dānijā ir mazs jo pirms diviem gadsimtiem mēs visus Romu iedzīvotājs, kur ieradās Dānijā, mēs aizsūtījām uz, Su uz Somiju un Zviedriju, un šobrīd eh, arī Zviedrijā un Somijā Roma dzīvo ārpus sabiedrības, un tomēr 60. gados Dānijas valdība ļoti daudz darīja Roma integrācijā. Roma šobrīd ir labi integrēti. Uh, Un tomēr tas ir ļoti svarīgs jautājums arī Dānijā, jo vai tā bija integrācija, jo vai tā nebija asimilācija? Vai viņi saglabāja Romu kultūru, Romu vēsturi un Romu īpašumu? Varbūt to mums arī vajadzētu ņemt eh, vērā. Piemēram, kāda ir uh, Francijas stratēģija. Francijā un Spānijā Roma ir ļoti labi integrēti, līdz ar to tas ir iespējams. Tas ir atkarīgs no tā, kādi ir īstenotie mēri, un tomēr esmu ļoti priecīgi par to, ka sociālās drošības un nodarbinātības komisārs ir nolēmis izveidot jaunu Romu institūciju, un esmu pilnīgi pārliecināts, ka, š, esmu pilnīgi pārliecināta, ka šī institūcija, šī organizācija nodarbosies ar datu savākšanu un politikas izstrādi. Simeram Toms. Paldies Tomsenes kundzei. Ja pagaidām citu jautājumu nav, tad es jums piedāvātu, nu, es dotu vārdu jums. Vispirms varbūt Mihalačis kundzei, lai varētu runāt par visām šīm Romu problēmām, kas ir mūsu pārdomu centrā. Nu, vienlaikus ņemot vērā, nevajadzētu koncentrēties tikai uz Romu kopienu, lai mums būtu arī tāds globālāks skatījums uz lietām. Thank you very much. Paldies! Paldies visiem, kur uzdeva jautājumus, tie bija ļoti interesanti. Atbildēšu uz jautājumiem pēc kārtas un sākšu ar to, ka izteikšu komentāru uz jūsu izteikto komentāru. Tātad jūs pieminējāt to, ka eksistē atšķirības starp Romiem un ceļotājiem. Protams, arī Romu nācijā ir dažādas grupas, piemēram, ir ceļotāji, eh, Anglijā ir čigāni, Vācijā ir aškalī, piemēram, Kosovā. Tātad visa šīs etniskās minoritātes sevi sauc dažādi, un tomēr tās visas it kā identificējas ar Romiem. Uh, Vēl bez tam šeit tika pieminēts tas, ka dažādām grupām ir dažādas prasības, kuras ir saistītas gan ar viņu dzīves, iz, dzīves um, veidu izvēli, gan arī ar viņu vēsturi. Arī apvienotajā karalistē un visās citās valstīs kurās Roma dzīvo, viņi sastopas ar problēmām, jo viņi parasti dzīvo taboros un ir grūtības šim taboram iegūt vietu. Piemēram, pagājušā gada oktobrī tika nopublicēts pētījums par mājokļiem, un tagad mazliet pacitēšu šo pētījumu. Šeit tiek teikts sekojošais. Ļoti daudzi ceļotāji dzīvo nelegālos mājokļos, taboros, kuros nav pieeja pamatpakalpojumiem, un šādi nelega, šādas nelegālās nometinājuma vietas ir izveidotas bez adekvāta plānošana, bez adekvātas plānošanas, un šajās ēkās vai, vai furgonos nav pamat pakalpojumu. Jebkurā gadījumā Romi bieži vien ieņem kādu teritoriju, uzceļ tur savu taboru, bet likumīgi tas nav. Un tas arī ir saistīts ar bērnu apkāds, apmācību un pieeja veselības aprūpas pakalpojumiem. Vēl bez tam piekrītu, ka mums ir dažādas prasības, piemēram, runājot par Romu situāciju Eiropā un migrantu situāciju Eiropā. Romi Eiropā ir dzīvojuši jau gadsimtiem, ja ne pat gada tūkstošiem. Protams, Romi ir minoritāte, Eiropas minoritāte, un diemžēl tā ir, jo patiesībā Romi ir ļoti daudz. Dažādās valstīs ir apmēram 10 miljoni Romu, un šis skaits strauji pieauga pēc abu Balkānu valstu iestāšanās Eiropas Savienībā. Protams, ka mums ir jāiestājas par vienlīdzīgām iespējām, un tomēr mums eh, vairāk vajadzētu runāt par Roma pieeju pamata tiesībām, kuras parasti Romiem nav. Šobrīd nav akceptējams, ka 21. gadsimtā mēs runājam par cilvēkiem, kuriem Eiropas Savienībā nav identitāte apliecinoši dokumenti. Līdz ar to, protams, ka viņiem nav nedz tiesību, nedz arī likumīgas pieejas dažādiem pakalpojumiem, nedz arī par viņiem var apkopot jau kādus datus. Tātad, kā jau teicu, man nebija šeit jāuzstājās, es vienkārši aizvietoju vienu no maniem kolēģiem un es mēģināju apkopot šos datus, savāktos. Par laimi esmu šajā vidē un ar datiem strādājusi jau daudzus gadus. Un tomēr datu statistikas nav daudz un vēl grūtāk ir tos visus apkopot un saprast, kas tad notiek Roma taboros un nometnēs un vēl vairāk, kas notiek ar Roma sievietēm. Pirmais, mums tiešām ir adekvātāk jāapkopo statistika. Mums ir jāzina, kas notiek Romu dzīves vietās. Runājot par dažādām problēmā, eh, programmām, protams, ka mēs vēlamies eh, vispirmām kārtām nodrošināt Roma pieeju pamatiesībām. Runājot par programmām, ir vairākas nevalstiskās organizācijas, kuras izstrādā programmas, nodrošina dažādus kursus, arī Roma valodas mācīšanu, jo viens no nevalstiskajām organizāciju, nevalstisko organizāciju galvenajiem mērķiem ir iemācīt Romiem dzimto valodu. Bairs kundzes jautājums par Roma bērnu motivāciju apmeklēt skolu. Jā, problēma ir liela. Taču tā galvenokārt ir saistīta ar to, ka problēma ir daudz, šķai, daudz šķautņaina. Ir problēmas, kuras ir saistītas ar Romu kopienas tradīcijām, bet ir arī problēmas, kas ir saistītas ar segregāciju. Un, piemēram, ja bērniem nav iespējams iegūt kvalitatīvu izglītību, jo, piemēram, izglītības segregētā teritorijā, es pat gribētu teikt, ir nekāda, jo izglītība, ko iegūs šādā segregētā teritorijā, ir smieklīga. Tajā nav nedz adekvāta skolotāja, un arī bērni nevēlas iet uz skolu, kura tiem neko nesniedz. Ja mēs runājam par izglītības kvalitāti, tad diez vai mēs varētu strādāt pie bērnu motivācijas. Protams, mums ir jāstrādā ar vecākiem, lai viņi sūtītu bērnu skolā, bet labā skolā. Piemēram, Čehijā ir tiesas nolēmums, pareizāk sakot, tas ir Strasbūras tiesas nolēmums, kurā uh, tika atklāts, ka Čehijā ir skolas, kurās Roma pārstāvniecība ir milzīga, un līdz ar to šīs skolas vairāk tiek atvēlētas bērniem ar garīgo atpalicību. Jā, piemēram, Ungārijā valdība joprojām cenšas izskaust segregāciju izglītības iestādēs. Līdz ar to es varbūt teiktu, pirmais, nevis motivēt bērnus, bet valdībām nodrošināt adekvātu piekļuvu skolām. Protams, lielu darbu paveic arī nevalstiskās organizācijas. Piemēram, Bulgārijā jau septiņus gadus nevalstiskās organizācijas ir mēģinājušas izstrādāt pilotu projektus, uh, izglītības segregācijas izskaušanā. Un patiesībā šis polekts darbojās, jā, bērni ceļās piecos no rīta un dodas tādu tālu ceļu uz skolu, bet valdība šādu praksi neatbalsta. Vismaz lielos vilcienos nē, šāda praksa nav iekļauta valsts atbalstītā politikā. Līdz ar to jā, bērni ir motivēti, vecāki arī, bet arī valstī ir jādara savus pienākumus. Līdz ar to es uzskatu, ka abas puses darbojās, bet nedarbojas vienā ritmā. Vēl viens no uzdotajiem jautājumiem bija jautājums par migrantiem. Jā, kā jau es teicu, migranti un romi atšķiras. Uz to jau atbildēju. Šeit tika pieminēts, ja varbūt tas bija jautājums, ka ir valstis, kuras mēģina integrēt romu, iedzīvotājus, un, piemēram, šeit tika pieminēta Zviedrija. Taisnība. Zviedrijas varas iestādes ļoti lielā mērā atbalsta minoritāšu tiesības kā tādas, sieviešu tiesības kā tādas, un, protams, Roma tiesības. Patiesībā Zviedrijā uh, e, Romu valoda ir atzīta par vienu no likumīgajām valodām, proti tādu valodu, kurā var nodrošināt apmācību skolās. Un tomēr gan Zviedrijā, gan Dānijā Romi joprojām sastopas ar diskrimināciju. Īpaši tas attiecās uz mājokļiem. Romiem ir ļoti grūti iegūt īres tiesības, īres līguma tiesības, jo es nezinu, vai to var saukt par diskrimināciju, un tomēr ir ļoti liela vairākuma daļa, kur nevēlas izīrēt savu īpašumu Romiem. Šeit vēlētos vēlreiz atgādināt Zviedrijas piemēru. Zviedrija kompensēja piespiedu sterilizācijai pakļautajām sievietēm. Un Čehijā, Ungārijā un Slovākijā varbūt vajadzētu mācīties no Zviedrijas valdības un arī izmaksāt sāpju naudu piespiedu sterilizācijai pakļautajām sievietēm. Tas laikam arī bija viss. Paldies! Vai jums arī būtu iespēja tā ātri, trijās minūtēs, teiksim, maksimums eh, Gvēneres kundze izteikties. Paldies. As before, as my... Kā teicu iepriekš, migrantus sieviešu tīkla pārstāve esam identificējuši vairākas jomas. Un strādājam tieši pie cēloņiem. Tā kā es strādāju galvenokārt ar afrikāņu sievietēm Vācijā, kolēģis strādā ar citām migrantu grupām. Man ir jāteic, ka runāja tieši par afrikāņu sievietēm Vācijā. Pret viņām tiek izvērsta ārkārtīgi liela diskriminācija. Un arī vīrieši sievietes bieži vien nonāk tādā situācijā, ka viņām varbūt nav. Norošināts visi iespējas un tiesības, mājokļa problēmas, nodarbinātība ir problēma. Un bieži vien esam tie diskriminēti attiecībā uz mūsu ādas krāsu. Un tas pateicis arī uz otro un trešo pauci. Un tā kā mēs runājam par šo konfliktu, tad man ir problēma kā pilsonei, kā mātei. Mēs strādājam pie integrācijas, bet. Mēs mēģinam arī mudināt mūsu kopienu integrēties, bet arī plašākai sabiedrībai ir jābūt atvērtākai attiecībā uz integrāciju, jo tā ir viena veida integrācija, kas iekļauj mūs visus, un tas tiešām ir žēl, ka bērni, kuri ir dzīvojuši Vācijā, viņiem nepārtraukt prasa, kad, jūs atgriez, kad jūs atgriezīsieties savā zemē. Daudzi eh, nemaz nezinu, ka tāda Āfrika ir. Uh, jo viņu vecāki nemīgais nevar atļauties savus bērnus, kur dzīvojuši Vācijā, aizvest uz Āfriku. Un šīs stāsti atšķiras dažādās valstīs. Uh, esam pamatī, pametuši arī mūsu zemes, mēs esam ieradušies ar savām tradīcijām un kultūru, un kamēr mēs neiekļaujamies plašākā sabiedrībā, tad ir tā tendence, ka tad, kad migrants dodas uz kādu citu valsti, tad viņi saglabā savus uh, tradīcijas un sev aizsargā vēl vairāk, un tas pat atsiercis arī uz āfrikāņiem attiecībā, piemēram, arī uz sieviešu cimlocekļu kropļošanu un tam līdzīgi. Uh, lai daudz ir jādara, lai šīs sievietes varētu aizsargāt. Un viņiem ir jāsaka nē, lai bērni varētu izmantot arī jaunās iespējas, kādas viņiem sniedz Eiropa, ne tikai ierobežoties savām tradīcijām. Es gribētu tad varbūt uh, arī šeit uh, izbeigt. Patakis kungs, lūdzu. Jā. Man ir jāatbild uz šo jautājumu par šo kvalifikācijas zudumu vai dekvalifikāciju. Mēs to saucam par vienkārši smadzeņu un. Neizmantošanu, izšķērdēšanu. Protams, tas ir visredzamāk, protams, uh, veselības jomā ļoti daudz ārstu slimnīcās nāk no trešajām valstīm, bet arī, piemēram, no Polijas, eh, Austrumēropas valstīm, kur strādā, ārsti, kur strādā kā um, māsiņas, medmāsas. Tad kāda ir šie aktuālai jautājumi? Ir kvalifikācija atzīšanas jautājums. Un tas tiešām ir aktuāls jautājums, tas nav tāds iedomāts šķērslis, kā izveidot ekvivalenci starp uh, diplomu, kas iegūts, piemēram, uh, Vietnamā vai kādā citā valstī. Ir ļoti grūti nodrošināt šo diplomu atzīšanu. Mēs esam ļoti daudz jau darījuši, lai uh, nodrošināt ekvivalenci Eiropas līmenī pēc ārkārtīgi ilga un sāpīga ceļa. Pašlaik mēs strādājam komisijā gan tirs, izglītības, nodarbinātības, gan citi ģenerāldirektorāti. Turpmāko trīs gadu laikā eh, mēs spērsim ļoti svarīgus soļus šai jomā. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Uh, Tad jautājums tikai par diplomu atzīšanu, bet arī par uh, zināšanu pielietošanu uzņēmēju valstī ir ārkārtīgi liels atšķirības, piemēram, valodas atšķirība, un kad jūs strādājat, jo īpaši augsti kvalificētā darba vietā ir jābūt ļoti precīziem, jums ir jāspēj komunicēt, sazināties. Un tad ir institucionālais ietvers, tie, kuri strādā kuri ierodas uzņēmēju valstī, viņiem ir jāzina, kāds ir institucionālais ietvers, un tas ir bieži vien ļoti atšķirs no viņu izcelsmes valsts un Eiropas sociālais fonds šajā jomā. Paredz vairākus pasākumus. Atbilstīgi mūsu izvērtējumam 600 tūkstoši cilvēku, vai tie būtu migranti, vai cilvēki, kuri ir etniskās minoritātes, kuri katru gadu uh, gūs labumu no šī Eiropas sociālā fonda. Tad vēl viens jautājums. Tad, kad šie cilvēki nonāk uh, zemi apmaksātā un kvalificētā darbā, ir ļoti grūti tikt uh, ārā no šī aburtā loka. Viņi bieži vien tiek eksploatēti pagājuši mēnesi. Ne janvārī es biju konferencē Eurocities Londonā. Darba grupā, kur tieši skatījām šo jautājumu. Un tur bija cilvēki, kur nāca no NVO, kuri ikdien strādā ar šo problēmu. Viņi saka, ka šie cilvēki ļoti bieži e, šiem cilvēkiem jāstrādā garas stundas, un pat ja viņi dodas kādu dienu uz inter, dar, jaunu darbu interviju, viņi var zaudēt savu veco darbu, un, protams, to viņi nevar atļauties, jo viņu algas ir ļoti zemas, un viņi nevar patiesībām izmantot iespējas, kādas viņiem varbūt ir, lai iegūtu labāku darbu, un visi šie aspekti arī noved pie smadzeņu izšķērdēšanas. Paldies Fatakis kungam. Tagad vārdu došu Britāju Tomsenes kundzei, kas ir ēnu referente. Nē, es atvainojos, saka priekšsēdētāja. Es atvainojos. Paldies par jūsu uzstāšanos, Fadakis kungs. Un tagad es gribētu, lai mēs varētu uzsākt otru paneļu diskusiju, pateicos visiem eh, runātājiem, un aicinu otrās paneļu diskusijas eh, dalībniekus pievienoties mums. Tātad Melora Jensenes kundze, mm, nāciet pie mums un Kemals Ejupakungs, lai sāktu otro paneļu diskusiju par integrācijas pasākumiem. Un pēc tam Tomsenes kundze vārds būs jums. Donc nous allons voir maintenant des exemples. Tagad mums būs konkrēti piemēri integrācijai Tātad uzreiz došu vārdu Melvēlēs Jensenes kundzei no Dānijas sieviešu un dzimumu informācijas centra. Viņa mums runās par Dānijas politiku, integrācijas politiku. Paldies, vārds jums! Thank you very much and uh, thank Paldies! Paldies par to, ka esat uzaicinājuši mani šodien šai uzklausīšanā. Man ir liels prieks! Es eh, tikko pamanīju, ka ir iespējams runāt dāniski, līdz ar to es šo iespēju izmantošu. Un tagad pārēju uz dāniešu valodu. Es tātad jums eh, pastāstīšu par Kvinfo interneta darbību. Tas patiesībā ir projekts un tā ir programma, kura lielā mērā strādā tieši ar imigrantu sievietēm, ar iebraucēju sievietēm, un arī iekļaujot Dānijas sievietes, kurām ir spēcīga pozīcija darba dzīvē. Šī programma ir izrādījusies ārkārtīgi veiksmīga. Un tomēr, brīdī, kad es tiešām sapratu, ka programma ir ārkārtīgi veiksmīga, bija brīdis, kad viena migranta sieviete teica, ka mans mentors ir mans cilvēcīgais GPS. Tā tad, tad es tev teicu, jā, mums ir izdevies. Jo tajā brīdī, kad mentoriem bija jāatver durvis darba tirgumu un jāatver durvis migrantu sievietēm, tātad šie mentori ir bijuši savu veidu ceļa stabiņi, savu veidu saulītes, veselē virknē imigrantu sieviešu. Es vēlētos pateikt mazliet par to, kas ir Kvinfo, lai saprastu, kā mums izdevās tik veiksmīgi darboties. Uh, Tātad Kvinfo ir informācijas centrs Dānijā, kurā mēs strādājam ar sieviešu un uh, dzimumu līdztiesību, un e, šī institūcija sāk darboties 60. gados. Institūcija izveidoja toreiz kultūras ministrijas paspārnē, un šobrīd mēs esam neatkarīgi. Tātad mums ir izveidota bibliotēka par e, dzimumu līdztiesību, un mums ir vesela virkne ekspertu, kur strādā ar sieviešu jautājumiem visās dzīves un sabiedriskās darbības sfērās. Uh, Pēdējos 10-15 gados mēs esam radījuši unikālu resursu internetā, kurā mēs esam izveidojuši veselu virkni enciklopēdisku datu, mēs esam apkopojuši bibliotēkas par nozīmīgu Dānijas politiskajā dzīvē sieviešu dzīvi. Šajā interneta lapā mēs esam apkopojuši arī sieviešu, mēs, mēs arī publicējam žurnālu internetā, tātad mēs ļoti uh, Daudz sadarbojamies ar dāņu sievietēm, un ir tūkstošiem sieviešu, kuras ciešā veidā ir saistīts ar mūsu institūciju. Tātad eh, mēs varam teikt eh, ar Twitter vārdiem, tūkstošiem sieviešu mums seko. Mazliet par šodienu. Tātad 2003. gadā parādījās ideja par to, ka uh, visām institūcijām, kuras strādā ar sieviešu līdztiesības jautājumiem, vajadzētu apvienot savus centienus, tātad izmantot arī to resursu, kas ir mums, Klinfo, kā mums izveidot šo tīklu. Un tad radās ideja, ka izveidot šo Kvinfos, apvienot visus krīžu centrus, visas organizācijas, kas strādā ar sieviešu jautājumiem, mēs tātad sākām ar pilotu projektu, kurā bija 12 organizācijas. Mēs bijām pazīstami migrantu vidē Dānijā, bet eh, kad es izsūtīju pazīstamām Dānijas sievietēm ideju par to, vai viņas vēlētos būt par mentoru migrantu sievietēm, 300 dāņu populāru sievietes uzreiz atbildēja jā. Pagāja gads, un uzreiz jau bija skaidrs, ka šī ideja ļoti labi darbojās. Līdz ar to mēs saņemam vairākus valdības apgalvojumus, un viena no vispopulārākajām mēs saņēmām tā saucamo Dānijas eh, sieviešu žurnāla svarīgāko apbalvojumu, un mēs saņēmām arī darba tirgus valdības apgalvojumu. apbalvojumu. Tātad mentori jau toreiz stāvēja rindā, lai piedalītos mūsu pilotprojektā. Un šoreiz jau mums ir apmēram 5000 mentoru. Mēs, tātad mums ir 5000 kuri piedalās šajā projektā. Mums ir kantori biroji četros Dānijas, četrās Dānijas pilsētās, un sievietes no 27 valstīm kā migrants piedalās šajā projektā. Tā tad ir sievietes, kurām ir ārkārtīgi augsts izglītības līmenis, kā migrantu sievietēm, un viņas šobrīd piedalās darba tirgu atbilstoši savai kompetencē. Šeit jau mēs šobrīd dzirdējām, ka ir ļoti maz projektu, kuriem izdodas sievietes iesaistīt darba tirgu atbilstoši viņu kvalifikācijai izcelsmes valstī. Tā tad eh, mēs nevaram izveidot vienu projektu, kas darbotos visām sievietēm. Bet mūsu ideja bija tāda, ka mēs piedāvājam mentoru, mēs piedāvājam savu veidu darba vadītāju. Tātad tieši tas e, cilvēks, kuram ir tāda pat izglītība kā izcelsmes valsts sievietei, tātad, ja ir tātad ārste strādā ar ārsti, medmās ar medmāsu, inženieri ar inženieri, un tas bija vienkārši lieliski. Taču mēs konstatējam, ka šis projekts darbojās arī tādām sievietēm, kuras nekad nav strādājusi savā izcelsmes valstī, jo mēs savos birojos izveidojām ideju, kā mēs izveidojam vienu no biro, birojiem vienā mikrorajonā, kurā ir 80% iebraucēji. Tie ir geto. Tā bija Voksmoze Kopenhāgenā, un tas bija lielisks projekts. Uh, Šis birojs kļuva ļoti populārs, projekts kļuva populārs, un bija vesela virkne mentoru, un bija vesela virkne to sieviešu, kur vēlējās piedalīties šajā projektā, bet šoreiz mentors, jo sievietes no imigranta vidas bija bez darba, mentors bija no sociālo darbinieku vidus. Tātad eh, tas nebija psihologs vai antropologs. Tātad sieviete saņem par mentoru sievieti, kura ir darbojusies darba tirgū. Tātad šīs sievietes viena bez darba un bez izglītības strādāja kopā ar sociālo partneri. Patiesībā, kas eh, no dāņu mentoru puses ir izrādījies ļoti veiksmīgi? Tātad eh, ir tā saucamais uz vērtībām balstītā pievienotā vērtība. Tas, ka sieviete strādā ar sievieti, tas, ka ir solidaritāte starp sievietēm, ir visiem zināms. Tas, ka dāņu sieviešu sabiedrība atverās migrantu sievietēm, Tas, ka ir iespējams piedalīties projektā, kurā darbojas arī dāņu sievietes uz vienlīdzīgiem pamatiem, tas ir lieliski. Mēs runājam par solidaritāti, par vienlīdzību, un līdz ar to migrantu sievietes tiešām jūt, ka viņām ir tādas pašas vērtības un tāds pats domāšanas veids kā dāņu sievietēm. Vēl bez tam neaizmirsīsim profesionālo aspektu. Tātad mentoru ideja ir tāda, ka uh, piemēram, uzņēmumi vai, vai citas, citi, da, citas darbības vīdas, piemēram, šādu mentoru ideja ir darbojusies arī Kanādā un Amerikas Savienotajās valstīs. Tur tiek izveidots līgums starp mentoru un viņa padoto vai vienlīdzīgo. Un tā tad e, visu laiku tiek runāts par to, kāds ir profesionālais līmenis un kā to paaugstināt mentora padotajam. Un e, šis modelis ļoti labi darbojās augst izglītoto dāņu sievietēm. Un tā tad e, bija. Uh, no sākuma skepsi par to, vai augst izglītotas un ļoti aizņemtas dāņu darba tirgus sievietes vēlētos piedalīties šajā projektā. Tātad mēs iemācījām mentoriem, ka ir jāstrādā kopīgā tādā kultūrā, eh, ko, ir jāuzliek kultūras brilles, ir jāvērš uzmanību uz individu, mums varbūt nevajadzētu runāt par to, no kurienes viņa nāk, ko viņa velk, vai viņai ir parāņģa, ko viņa ēd mājās. Tas nevienu neinteresē. Uzmanību vēršiet uz to, ko šī migranta sieviete vēlas Dānijā, ko viņa vēlas kā darbu, ko viņa vēlas kā dzīvi, ko viņa grib darīt Dānijas labā, savā labā un savas ģimenes labā. Tātad mēs nerunājam par viņas etnisko pagātni, mēs runājam par viņas jauno dzīvi Dānijā, un tas ir izrādījies ārkārtīgi veiksmīgi. Tātad mēs esam attīstījuši šo ļoti daudzos dažādos līmeņos. Ir vesela virkne dažādu šķautņu. Piemēram, mēs griezāmies pie jaunajiem, tā saucamajiem otrās paudas dāņu sievietēm, kurām ir ļoti daudz talantu. Sākumā šīs sievietes teica, nē, mēs negribam piedalīties šajā projektā, jo tas ir domāts migrantiem. Mēs esam dzimuši Dānijā, mēs esam Dāņi. Bet, kad šis projekts izrādījās tik ārkārtīgi veiksmīgs un tik ārkārtīgi daudz labu mentoru, tad piedalījās arī otrās paudzes Dāņi un izrādījās, ka projekts darbojās arī otrās paudzes migrantiem. Jo izrādās, ka šie otrās paudzes migranti, viņi nepazīst Dāņu tīklu. Viņiem ir ļoti ļoti daudz talantu un e, vērtību, bet viņi nezin, kā tos izmantot. Pēdējā gadā mēs iesaistījām arī politiķus. Ui! Pieci ļoti augsti izglītotas dāņu politiķas. Viena no tām bija arī e, Brita Thompsona no Eiropas parlamenta. Tad bija no uh, e, Folketinga, no parlamenta Dānijā un arī no, uh, valsts, no pilsētas domas. Uh, Un tad mēs izvēlējāmies piecas uh, spēcīgas etniskās sievietes, kuras vēlējās vai nu politiķu karjeru, vai arī iepazīt ļoti spēcīgu dāņu sievieti. Šis projekts izrādījās vienkārši lielisks. Pagājušajā gadā mēs svinējām dāņu sieviešu simts gadu jubilē pirmo reizi vēlēt pašvaldību vēlēšanās. Un pēc tam eh, šīs te Eh, no 15 migrantu sievietēm, kuras pirms gada sāka piedalīties šajā projektā, sešas tika ievēlētas Kopenhāgenes, biroja, Kopenhāgenes pilsētas valdē. Tātad eh, šis jauniešu projekts, arī valsts mūzei, kas ir viens no geto ārpus Odenses. Uh, un privāts fonds vēlējās apmaksāt jaunu migrantu izglītību, vai tā būtu ģimnāzijas līmeņa izglītība, vai tā būtu e, profesionālā izglītība. Tātad viens uzņēmums vēlējās apmaksāt viņu izglītību un izmantot viņu prasmes darba tirgū. Tātad eh, ģimenē šiem cilvēkiem palīdzēt nevar, viņiem nav arī adekvātu kontaktu un adekvāts atbalsta tīkls. Un, protams, ka mēs e, izmantosim šo naudu un mēs tagad sāksim šo projektu, tātad izveidot arī jauniešu apmācību un jauniešu mentora projektu. Vai man vēl ir laiks? Jai. Paldies! Būs iespējams to papildināt diskusijās, ņemot vērā jautājumus, kas tiks uzdoti no mūsu kolēģu puses. Liels paldies par šo Dānijas pieredzi. Un, protams, mums būs konkrēti jautājumi jums. Tagad došu vārdu Kemalam Ejupakungam, Bulgārijas Republikas komisijas aizsardzībai pret diskrimināciju priekšsādātājs.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 sievietēm un vīriešiem eh, minoritārais grupās, es nerunāšu par migrantiem Bulgārijā, jo to skaits ir niecīgs. Dzimumu līdztiesība Bulgārijā tiek risināta ar konstitūciju un likumu pret diskrimināciju, tāpat darba kodeksu, bet nav likuma, kas stimulētu uh, etnisko minoritāšu sieviešu integrāciju, ne arī to dalību uh, politikā vai kultūras dzīvē. Uh, sievietēm Bulgārijā. Nu, nu, situācija nav īsti skaidra. Mēs nu, nezinām uh, vecumu, profesionālu ģimenes situāciju, riskus <clears throat> attiecībā uz vardarbību ģimenē. Ir vairāki aspekti, ko mēs nepārzinām, jo nav precīzas statistikas datu, un tas izskaidro arī konkrētas politikas trūkumu. Komisija aizsardzībai pret diskrimināciju ir iegūsi datus, kas parāda, ka sievietes no etniskajām minoritātēm ir pakļautas vairāku veidu diskriminācijai atkarībā no dzimuma un etniskās izcelsmes. Pašlaik ekonomiskās krīzes apstākļos etnisko minoritāšu sievietes ir visievainojamākās. Viņas ir pirmās, kas zaudē darbu. Viņas dzīvo zem nabadzības sliekšņa un bieži vien saduras ar vairākiem šķēršļiem, cenšoties integrēties sabiedrībā. Mēs piedāvājam sākt procesu eh, ethnic uh, gender dimension, kā saka runātājs, lai veicinātu sieviešu integrāciju un viņām izskaidrotu viņu tiesības. Equal gender mainstreaming, angliski. Eiropas uh, parlamenta vēlēšanu laikā Bulgārijā, tāpat kā arī valsts parlamenta vēlēšanu laikā, bija kampaņa par līdztiesīgu sieviešu un vīriešu dalību, un Bulgārijā izdevās visnotaļ veicinošas rezultātus iegūt. 40% Eiroparlamenta deputātu no Bulgārijas ir sievietes. Tādi paši rezultāti tika panākti, nu varbūt ne tādi paši, bet 20% e, parlamenta deputātu e, Bulgārijai sievietes, tas ir mazāk nekā iepriekšējā sasaukumā, jo toreiz bija 27%. Bet tomēr ir 1% sieviešu, kas parlamentā pārstāv etniskās minoritātes. Bulgārijas valdība Uh, ir valdība, kurā ir 17% sieviešu, un pirmo reizi Bulgārijas vēsturē ir sieviete, kas vada parlamentu. Statistisko datu trūkums par etniskajām minoritātēm padara šo tēlu varbūt tādu diezgan neskaidru un padara grūtākus tos pasākumus, kas vērsti uz to, lai veicinātu integrāciju vai kontrolētu jau pieņemtos uh, pasākumus. Bieži vien iegansts, uh, kā iegansts tiek izmantots personas datu aizsardzība, bet šeit es domāju, ka mums tiešām vajadzētu ievākt datus kas būtu kā pamats, lai mēs varētu turpināt runāt par etniskās minoritātes statusu, par eh, bezdarba līmeni šajā vidē un piemērot Eirostat kritērijus, lai mums būtu tāda skaidra bilde. Jo, ja nav statistikas datu, Tad ir vairākas problēmas runājot par etnisko minoritāšu sievietēm, tas paliek vispār nezināmas. Bieži vien politika, kas vērsta uz to, lai uzlabotu Romu statusu, piemēram, saduras ar tiesību nepārzināšanu pašu Romu vidē etniskās grupas Bulgārija ir 15,6% no visiem iedzīvotājiem, un lielākā daļa no tiem ir turki. Um, sieviešu vairāk nekā vīriešu - 51,6% šajā vidē. turku un romu grupās vīriešu ir vairāk nekā sieviešu. Pētījumi rāda, ka nacionālā stratēģija un programmas, ko piemēro pašvaldības, bieži vien neņem vērā etnisko grupu specifiku, piemēram, runājot par izglītību. Bieži vien izglītības programmas neņem vērā pastāvošās tradīcijas. Bieži vien vecāki baidās bērnus sūtīt uz citu ciematu, jo viņu ciematā nav skolas un tam līdzīgi. tās attiecas it īpaši uz lauku rajoniem. Vēl viena problēma ir izglītība dzimtajā valodā, it īpaši runājot par romiem un turkiem. Ceturdaļa Romu Bulgārijā ir analfabēti. Un uh, desmit pirmo gadu laikā demokrātiskās attīstības apstākļos pēc komunisma sabrukuma, diemžēl, šī analfabētisma problēma paplašinājās, un tagad tas ir visnotaļ uztraucoši. Jāsaka, ka šajā ziņā sievietes ir citādākā situācijā nekā uh, vīrieši. Un vīriešiem ir augstāks šis izglītības līmenis, un bieži vien analfabētisma un nezināšanas līmenis uh, vecākiem ir viens no iemesliem, kāpēc arī bērni nevēlas apmeklēt skolu. Nepieciešami specifiski pasākumi, ņemot vērā šos apstākļus, lai mums būtu tiešām laba izglītība bērniem, jo izglītība ir ļoti svarīga, lai varētu pēc tam atrast arī darbu. Bieži vien Romiem tiek atteikts uh, Uh, darbā uzņemšanas fakts, apgalvojot, ka viņa izglītība ir ļoti zema. Pēdējo desmit gadu laikā bezdarba apmācības problēmas ir kļuvušas par visas Romu kopienas problēmām. Viņiem vairāk nav iespēju garantēt saviem bērniem labu izglītību, un atbildības sajūtu, ko prasa sabiedrība, un līdz ar to dot viņiem iespēju labāk integrēties. Romu sievietes saskaras ar daudzām problēmām darba tirgū, ņemot vērā viņu stāvokli ģimenē, aizspriedumus pret viņām. Bieži vien viņas ir stāvoklī, viņām ir daudz bērnu, uh, un bieži vien nepārzina iespējas darba tirgo. Bieži vien Bulgārijā šīs sievietes ieņem tādus zemākus amatus, kur nav nepieciešama nekāda kvalifikācija, vai bieži vien strādā melnajā tirgo. ubagošana ir izplatīta, it īpaši pilsētās. Veselības eh, ministrijas programmas, sociālās politikas programmas, lai garantētu nodarbinātību Romas sievietēm, nedod apmierinošus rezultātus. Ehm, sociālā cena, kāda ir jāmaksā, ir ļoti augsta. It īpaši Romu sievietēm. Vientuļās mātes, kam ir vairāki bērni, kas bieži vien ir spiestas nodarboties ar prostitūciju, lai nodrošinātu dzīvi saviem bērniem. Uh, Savukārt, runājot par turku minoritāti, man jāsaka, ka šeit problēmas ir citādākas. Izglītības līmenis ir augstāks. Bet attiecībā uz turku sievietēm ir zināmi aizspriedumi, ir zināmi stereotipi, kas pastāv. Mūsu rīcībā nav pietiekami daudz datu par diskriminācijas gadījumiem attiecībā uz turku minoritāti. Nacionālais statistikas institūts uh, seko tam, kāds ir saimniecība budžets. 55% Romu, piemēram, ir atkarīgi no valsts eh, pabalsta. Bet mēs nezinām, kāda ir situācija Mm, mēs, mēs nezinām, cik ir Romu, kas ir tikuši pakļauti diskriminācijai. Nav informācijas, nav datu par lauku reģioniem un piekļuvi veselības aprūpē lauku reģionos. Mēs zinām, ka bieži vien ir dzemdības uh, ļoti agros gados, 10 un 15, 10, 15 gadu vecumā, un tas parāda, cik svarīgi ir informēt jaunās meitenes par iespējām uh, nodarboties ar ģimenes plānošanu un griezties ģimenes plānošanas struktūrās. Pirms desmit gadiem Bulgārija sāka piemērot eh, veselības starpnieku programmu, kas ir devusi ļoti labus rezultātus, un <clears throat> tur ir informācijas kampaņas etnisko minoritāšu vidē par dažādiem veselības pakalpojumiem, preventīvajiem pasaukumiem. Bet pašlaik veselības reforma, kas tiek īstenota, paredz vairāku slimnīcu, daudzu slimnīcu slēgšanu. Ir šokējoši gadījumi, kad ātrās palīdzības dienesti atsakās nosūtīt ātrā palīdzību uz Romu apdzīvotajiem kvartāliem. Uh, Līdz ar to atvās palīdzības mašīnas ierodas ar lielu novēlošanos, piemēram, pēc pusotras stundas. Vienā konkrētā gadījumā Romas sieviete uz to brīdi jau bija mirusi, kad ieradās ātrā palīdzība. Ir bijuši arī citi nāves gadījumi sakarā ar to, kā ātrā palīdzība ierodas novēloti. Un tas Un šāda kavēšanās ir tikusi kvalificēta kā krimināla. След внимателно проучване на фактите и обстоятелствата. Tagad э, runājot par romu valodu, uh, ir tikušas slēgtas uh, apmācības struktūras, un mēs esam izveidojuši, um, izveidojuši nu, tādu savu um, struktūru dažādās skolās un universitātēs, un esam beiguši pasākumus, lai atgrieztos iepriekšējā stāvoklī. Mēs esam ieteikuši pasākumus, lai anulētu um, nevēlamo ieteikumu. Tā tad ir arī pozitīvi piemēri, ko mēs varētu minēt, eh, kur ir darbojusies mūsu komisija. Paldies Ejupa kungam par prezentāciju, par darbību, un tagad došu vārdu Britai Tomsenas kundzei. Viņa runās par savu pieredzi un savu analīzi. Paldies! Liels paldies! Liels paldies par jūsu prezentācijām! Tas man tiešām pārliecināja par to, ka šeit ir runa par dažādām grupām, dažādām situācijām. Ir šķiet, ka situācija Bulgārijā Romu grupu ir citādāk risināms jautājums nekā vispārīga migrācija Eiropā. Ir interesanti arī tas, ko es atsiet par turku minoritāti Bulgārijā, salīdzinot ar Romu minoritāti. Viņu uzvedību, viņu dažādajām diskriminācijām, kāds ir vērsts pret uh, viņiem. Man šķiet, ka Roma iedzīvotāji ir saistīti ar tiem saucamajiem pamatīdzīvotiem, piemēram, no Grenlandes. Problēmas, kāda ir no nu, Grenlandes iedzīvotājiem, ir, piemēram, e, šīs problēmas ar Grenlandes iedzīvotājiem, piemēram, atšķirīgas no turku minoritātes problēmām. Viņi ir ļoti atkarīgi no lauksaimniecības, līdz ar to viņa dzīve īpaši nav stabilisms no ekonomiskā viedokļa. Un Eiropas Savienībā, manuprāt, mums ir jāveic ļoti liels darbs, lai varētu integrēt uh, Romu Roms. Mums ir nepieciešama dati un statistika zināšanas par to, ko mēs varam darīt. Vēl kas, manuprāt, likās ļoti interesanti par izglītības līmeni. Jūs teicāt, ka Roma vīrieši ir labāk izglītot nekā Roma sievietes. Mēs redzam globāli visās valstīs, visās imigrantu grupās Eiropā, ka Tagad sievietes ir labāk izglītotas, jaunās sievietes ir labāk izglītotas nekā vīrieši. Te ir, zinām, tāda feminizācija attiecībā uz augstākās izglītības sistēmu. Tā tas gluži nav vēl Romu vidū. Šī ir problēma pie kuras jāatver arī Eiropas Savienībai. Ļoti augsts ir iedzīvotāji īpatsvars. Šo minoritāšu īpatsvars uh, Eiropas centrālajās austrumu valstīs, jūs teicāt, 50% no iedzīvotājiem Bulgārijā ir Romi. Tādēļ šiem pasākumiem ir jābūt citādākiem nekā jauno imigrantu integrācijas pasākumu, un kā jūs arī minējāt, migrācijas feminizācija pašlaik notiek 50. gados no dienvidu un eh, arī citām Eiropas valstīm, tie galvenokārt bija vīrieši un sievietes, kur sako saviem vīriem, un tagad mēs redzam, ka eh, ir darba vietas, kur nevēlas strādāt Eiropieši, ir tieši pakalpojumi jomā, arī aprūpes darbus veic imigrantu sievietes. Spānijā tas tā ir pilnīgi norma, ka imigrantu sieviete strādā desmit mēnešus, tad viņa ir eh, nopelnījusi pietiekami lielu naudu, lai varētu tad aicināt tēvu, vīru un bērnus, lai viņi varētu dzīvot kopā ar viņu, šo sievieti. Un šis, šis situācija ļoti atšķiras no iepriekšējās uh, iepriekšējā ja gada situāciju. Un šī situācija attīcīsies arī nākotnē. Arī Dānijā 20% vīrieši ir vairāk uh, šajās mazāk attīstītajās zonās nekā sieviešu. Sievietes dodas uz attīstītākām vietām, uz pilsētām un vīri nav apmierināti dzīvot bez sievām. Un tad, eh, tad viņi aicina eh, sievas no citām valstīm, piemēram, no Taizemes, ierodas jaunas meitenes, kuras aprec eh, šos uh, Eh, vīriešus un kuri arī paliek dzīvot šajās lauku zonās. Un tad eh, sievietes strādā tad šajās aprūpes jomā, jo sabiedrība noveco. Turmāk arī es sievietes aprecēs vīrus, kuri nevar atrast šajās lauku zonās vairs sievas. Un būs arī dažādas izglītības līmeņi. Un viena lieta, kas ir kopīga visām Eiropas valstīm, ir, ka šīs Eiropas valstīm ir uh, Problēmas ar to, kā tiek pieņemta nacionālā izglītība. Es arī uzrakstīju grāmatu, kuras runāja par uh, šo jautājumu no Moldāvijas, no Ukrainas. Uh, daudz sievietes devās strādāt uz Portugāli, strādāja maiz kā aprūpētājs, kaut arī viņa izglītība bija daudz augstāka. Man patīk jūsu lietotais jēdziens, tā vietā, lai mēs runātu par smadziņu noplūdu, šeit mēs runājam par uh, smadziņu izšķērdēšanu, jo visas šīs kvalificētās sievietes uh, strādā zem kvalificētu darbu. Dažas sievietes var izkļūt no šī aburtā loga, bet uh, nav izstrādāta atbalsta sistēma. Jūsu. Uh, prakses piemēri arī ir ļoti labi, jo šeit mēs redzam katru gadiem atsevišķi un arī 60. gados bija, tad imigrēja vīrieši no bijušās Dienvidslāvijas ar vienādu izglītības līmeni, un, bet pašlaik sievietes, kuras ierodas no dažādām valstīm, viņiem ir pilnīgi dažāda uh, pieredze un kā mēs varam Eiropa vislabāk izmantot migrantus. Un tad arī, ko jūs sacījāties, e, ka, ko jūs sacījāt, no nu, kurienes nāk šie cilvēki un, un kā viņi var iegūt darbu. Manuprāt, jūsu metode moderno sieviešu integrācijā ir eh, liels panākums. Es gribētu, lai šo metodi varētu arī eh, atbalstīt komisiju un īstenot Eiropā. Ļoti interesanti arī dzirdēt to, ka ne tikai koncentrēties uz darbu tirgu ir svarīgi, bet arī teikt, kā sievietes var tikt arī integrētas politikā. Tas bija panākums Eh, daudz sievietes, kuras piedalījās šajā projektā, tiks arī ievēlētas vietējā pašpārvaldē. Jums nav jābūt Eiropas pilsonim, lai varētu jūs ievēlēt eh, vietējā pašpārvaldē, un manuprāt, tas ir ļoti svarīgi. Lūk, izglītības atzīšana, kvalifikācijas atzīšana ir ļoti svarīga Eiropai. Mēs arī strādājam Boloņas procesa ietvaros, arī atzīst savstarpējos diplomas Eiropā. Mums tas ir jāpaplašina uz daudz vairāk valstīm, lai cilvēki var šeit braukt un strādāt. Tagad ir ekonomiskā krīze, bezdarbs, bet pēc vairākiem gadiem būs ļoti liels izaicinājums attiecībā uz darba spēka trūkumu. Nu, demografiskajām izmaiņām Eiropā. Mums ir jābūt gataviem, mums ir jāizstrādā sistēma, kā integrēt. <clears throat> Paldies! Uh, yeah, for... Viens jautājums par Bulgāriju un uh, Romiem. Jūs runājat par šiem sajaukumiem, kā Romi prets turkus vai Romi vienmēr tikai uh, preces savā etniskās grupas ietvaros, vai arī viņi sajaucas arī ar citiem, ar bulgāriem, turkiem, tam līdzīgi. Merci, merci, madame. Paldies, paldies, Tomsenas kundzei. Nu, un tagad es gribētu atvērt debatas. Esmu gatava Uh, uzklausīt jautājumus, kas vispirms nāks no deputātiem, kas šeit mums ir klāt zālē. Sveicu Rodi Kratsas kundzi, Eiropas parlamenta priekšsādātāja vietneica, kas mums ir pievienojusies. <clears throat> vispirms uh, Klacas kundze, uzreiz došu jums vārdu par šīm debatēm, kas šorīt mūs mobilizē par ārkārtīgi svarīgu jautājumu mūsu Eiropas sabiedrībā. Paldies, Klacas kundze! Paldies, priekšsēdētā, ja kungs! Vispirms es eh, vēlētos pateikties eh, organizators šodien. Paldies, ka jūs esat uzaicinājuši ekspertus, speciālistus tādas, kas strādā ar šiem jautājumiem. Tā tad eh, esmu pilnīgi pārliecināta, ka šis jautājums, par ko mēs šodien runājam, ir ārkārtīgi būtisks. Arī tāpēc, ka tas ir tik svarīgs Eiropai. Ja mēs vēlamies nodrošināt eh, integrāciju, labklājību, nodarbinātību un laimi visiem, tad ir svarīgi ar to strādāt. Taču mums ir jāstrādā ne tikai Eiropā, mums ir jāmēģina šī politika izvest arī ārpus Eiropas Savienības robežām. Uh, Ir pilnīgi skaidrs, ka mūsu eh, kohēzijas stratēģija ir ciešā mērā saistīta ar to valstu attīstību, kuras atrodas tūlīt ārpus Eiropas Savienības robežām. Tātad mēs runājam par partnerattiecībām, par eh, varbūt valstīm, kas atrodas mazliet tālāk no mūsu robežām, bet no kurām arī Eiropā ierodas daudz migrantu. Vēlētos pateikt, ka mēs jau esam runājuši par šiem jautājumiem ne tikai šajā uzklausīšanā, bet arī citās, un vēlētos uzsvērt, ka šie jautājumi ir ļoti svarīgi. Arī mūsu komitejas darbam, un ir svarīgi atcerēties, lai mēs izmantotu mums doto iespēju sagatavot pašiniciatīvas ziņojumu, bet arī izmantot tos ziņojumus un balstīties uz tiem eh, dokumentiem, kuri jau ir izstrādāti parlamentā un mūsu komitejā iepriekš. Jo, protams, ka darbs turpinās, mēs nesākam tukšā vietā. Tad atcerēsimies arī tos ziņojumus, kuri jau ir pieņemti. Un varbūt vajadzētu paraudzīties, kāpēc tāda vai cita politika, tāds vai cits pasākums nedarbojas tik labi, kā mēs to varbūt vēlētos. Vēlētos visiem pateikties. Merci, Madame Grats. Paldies, Kratsas kundzei. Un tagad došu vārdu Enstas kundzei. Vielen Dank. Uh, ich habe mir. Paldies. Lai ieviestu stratēģiju pret etnisko minoritāšu sieviešu diskrimināciju Eiropā, ir svarīgi, lai mums būtu skaidra šī atšķirība starp dažādiem jautājumiem. Par ko mēs runājam? Kad šīs sievietes ir ieradušās, ir dažādas paudzes, ir jaunākā paudze, ir senākā paudze, ir ģimeņu atkal apvienošanās. Mēs runājam par romu sievietēm, tas ir delikāts jautājums. Mēs runājam par eh, musulmaņu sievietēm, kas ir pavisam cits jautājums un ko jāplūko pavisam savādāk. Tāpēc, manuprāt, šī problēma dažādība Eh, kad mēs runājam par dažādām eh, minoritātēm, tas ir absolūti nezbaigami par to runāt, eh, lai, lai mūsu stratēģija cīņā pret diskrimināciju dalību valstī un kā Eiropā kopumā iz, izdotos. Mums nepieciešams uh, nodefinēt šīs lielās atšķirības, kas jāņem vērā, bet jādefinē arī kopīgie punkti. <clears throat> Tāpēc jautājums, ko es uzdodu Es to uzdodu mūsu viesiem. Kā viņuprāt varētu samierināt šo uh, etnisko minoritāšu sieviešu izcelsmi un tos lielos pamatvirzienus, kas mums būtu jāpieņem? Vai būtu iespējams par šo jautājumu parunāt? Paldies, eh, Nilsenes kundze. pense que cette euh, audition est fort Es domāju, ka šī uzklausīšana ir ļoti interesanta. Bieži vien tika runāts par to, ka pietrūks datu. Kad es klausījos, ko teica Ejupa kungs, es eh, runāju par to, ka, eh, nu, teiksim, ir eh, problēmas, kad mēs runājam par to, kas slēpjas zem burkas. Mēs neredzam šīs sievietes, nezinām, kas tur ir. Es gribētu, lai mēs tiešām runājam par šo eh, statistikas datu jautājumu. Bieži vien tādu uh, trūkst, bet tas ir ļoti svarīgi, ja mēs gribam virzīties uz priekšu. Bet, manuprāt, viens no jautājumiem, ko vajadzētu uzdot, kādu iemeslu dēļ šīs sievietes ir migrējušas? Manuprāt, vispirms jāuzdod šis pamatjautājums, kāpēc tie vai citi iedzīvotāji atrodas Eiropā, uh, un kā mēs varam dot atbildes un atrisināt šos migrācijas jautājumus globāli. Eh, eh, vienmēr ir jāsaglabā prātā jautājums, ka eh, izvēlētā migrācija tas ir ļoti labi, bet migrācija, kas ir piespiedu kārtā, tā ir problēma. Un Eiropā imigrācijas, ja migrācijas ir jautājums, kas attiec uz dažiem pilsoņiem, es, protams, runāju par romiem, Eh, manā reģionā, Francijā, ir gana daudz Romu, eh, saskaras ar problēmām, un jautājums, ko es gribētu, lai mēs uzdodam, runājot par datiem, kāpēc šīs personas ir šeit, un vai viņas vēlas būt šeit, šīs Romu sievietes, Romu vīrieši, vai viņi tiešām ir izvēlējušies dzīvot šeit, un vai viņi to dara spiest, piespiedu kārtā, un kāpēc viņi to dara. Uh, Un tad nu, mums Eiropā ir jārunā par šiem migrācijas cēloņiem. Tas ir tas, ko es gribēju pievienot, varbūt, un lūgtu rēģēt jūs uz šo jautājumu. Paldies! Ja citu jautājumu nav, Fotakis kundz, jūs gribat uzdot jautājumu vai? Uh, Jā, vispirms es vēlētos varbūt piebilst Ernstas kundzes teiktajam par demogrāfiju, jo es jūtos par to atbildīgs, un es arī jūtos tā, tā, tāds kā savu veidu eksperts no komisijas puses, un pēc tam jautājums sekos, ja jūs man ļausiet. Tātad. Bieži vien mēs dramatizējam situāciju un runājot par demogrāfiju, mēs sakam, ka ir milzu daudz vajadzību, kuras pavisam drīz Eiropā netiks apmierinātas Es uzskatu, ka pēc divu gadu ekonomiskās krīzes eh, visiespējamākais scenārijs tuvākajiem desmit gadiem ir tāds, ka būs eh, gan nodarbinātība, gan nepietiekam daudz strādnieku tā saucamajās melnajās darba vietās. Jo pēc krīzes mēs noteikti iziesim cauri pārstrukturizācijas periodam, kurā mums vajadzēs piemērot mūsu tautsēmniecību globālajām vajadzībām. Jau šobrīd mēs to redzam. Ir dažādas cenu izmaiņas, ir dažādas izmaiņas dažādos, gan banku sektorā, gan pakalpojumu sektorā un tā tālāk. Šajā pārstrukturizācijas procesā mums būs nepieciešamas jaunas prasmes. Tajā pašā laikā būs vesela virkne joma, kurās cilvēki zaudēs darbu, un nav nemaz tik viegli cilvēkam pateikt, tu tagad vairs tur nestrādā, tagad strādās te. Demogrāfiskā novecinošanās nozīmē, ka tie visi tie cilvēki, kuri izies cauri jaunam apmācības procesam, lai iegūtu jaunu darbu. Viņi drīz aizies pensijā, bet jauni cilvēki nenāks viņu vietā, un mums ir nepieciešams šīs darba vietas aizpildīt ar migrantiem. Es domāju, ka tas ir visiespējamākais scenārijs tuvākajiem desmit gadiem. Pēc tam mums būs nepieciešams citas Eh, citas vajadzības, bet eh, vismaz 45 turpmākos gadus mums būs nepieciešami migranti. Dažādās fāzēs, dažādos daudzumos, bet būs nepieciešami. Un tagad jautājums, kurš ir mazliet provokatīvs. Runājot par integrāciju, pirmais mēs vienmēr runājam, ka ir jādarbojas abiem, gan migrantiem, gan minoritātēm, gan uzņemošajai sabiedrībai. Taču, runājot par pasākumiem, mēs runājam tikai par pasākumiem, kas ir domāti migrantiem, bet neko mēs nerunājam par tiem pasākumiem, kuri ir domāti uzņemošajai sabiedrībai. Tātad, mans jautājums, kādi būtu vajadzīgie pasākumi uzņemošajai sabiedrībai? Bieži vien. Migranti sūdzās par ko? Kaut arī viņi ir pateicīgi uzņemošajai valstī, viņi saka, ka viņi nonāk tādā kā vakumā, kultūras vakumā, valodas vakumā un arī sadarbības un kontaktu vakumā. Tātad kādi būtu labākās prakses piemēri domāti uzņemošajai sabiedrībai? Paldies Fotakis kungam. Tas uh, mums uh, mūs noved pie Mauras Jensenas izklāstītās stratēģijas, viņa uzstāja uz šo mentoru profesionālismu un profesionalizāciju. Un, kā teica Kracas kundze, nu pat mums ir jāiziet no šīs problēmas par attiecībām starp uzņēmēju sabiedrību un migrantu sabiedrību, jāpāriet pie vērtībām, uz kurām mēs balstām mūsu sabiedrību. Un otrs punkts kur es atradu, manuprāt, ļoti interesantu pieju. Eju pakungs runāja par to, runājot par situāciju, ka trūkst datu, un šī atšķirība starp int sociālās integrācijas problēmām laukos un pilsētās. Atšķirības un iespējams dažādas atbildes, kā tas tur ir, kāda ir jūsu pieredze par šo jautājumu vārds Meloris Jansenas kundze, lai atbildētu uz pirmajiem jautājumiem, un pēc tam arī Ejupa kungs. Thank you. Paldies. Vispirms vēlētos vērst jūsu uzmanību uz starptautisku konferenci, kuru mēs noturējām pagājušā gada novembrī. Par to jūs varat angliski izlasīt uh, par mentoru pāriem un par rezultātiem mūsu mājaslapā. Tā ir kvinfo.dk. Tur jūs atradīsiet ļoti daudz informācijas un, kā jau pieminēja, angliski. Jautājums par datu apkopošanu un datu pieejamību. Gadu gaitā mēs visas intervijas ar mentoru un uh, padoto vienas stundas laikā mēs esam nopublicējuši šajā datubāzē visas intervijas. Taču sākotnē mēs nezinājām, cik liels šis projekts būs un cik apjomīgs tas izaugs. Līdz ar to tas bija sava veida instruments mūsu pašu nolūkiem, kā novērtēt projektu. Taču šobrīd Mēs strādājam pie šīs datu bāzes uzlabošanas, attīstības, pilnveidošanas, lai mēs varētu ekstrakēt no šīs datu bāzes eh, dažādus datus, piemēram, cik daudz no, no, no mentoru padotajiem nāk no kādas valsts un tā tālāk. Līdz ar to mans cerības tereņš būtu tāds, ka pēc gada mums šie dati būs pieejami un mēs varēsim par to runāt sīkāk. Es domāju, ka tiešām mūsu rīcībā ir unikāls materiāls, jo nevienam nav apkopot sešu gadu darba apjoms par divu sieviešu sadarbību kā pārīm. Tas ir lieliski. Kāds jautāja par vecumu. Vecums šiem pāriem ir no 25 līdz 55, bet vairums ir 30, 35 gadu robežās. Tātad tas sievietē ir ārkārtīgi būtisks laiks arī ģimenes dibināšanai un pietiekami stresaina darba ieguva šajā laikā vienlaicīgi ar ģimenes dibināšanu ir lielisks savienojuma modelis. Vācu kundze jautāja, kā varētu nošķirt dažādās grupas. Tātad no kuriems tās nāk? Mūsu projektam ļoti svarīgi bija arī izglītot pilsonisko sabiedrību. Kā jau es teicu, lai nebūtu tā, ka uzmanība tiktu vērsta, no kurienes tu nāc, kāda ir tava ticība. Galvena uzmanība vērst uz cilvēku. Es, protams, pilnībā apzinos, ka, teiksim, Eiropas parlamentam un politiķiem ir būtiski zināt, no kurienes nāk cilvēks, sieviete un uz kurien tā dodas. Bet mūsu metoda ir cita Iespējams, ka tas arī ir projekta panākuma noslēpums, ka mēs nevaram uzmanību vērst tikai un vienīgi uz, no, uz izcēlesmi. Mēs nevaram, piemēram, šo projektu vērst tikai uz jaunām musulmaņu sievietēm. Nē, jo tad tas būs savu veidu jau zīmoks uz pieres. Nē, šīs sievietes, visas sievietes tiek uzaicināts piedalīties programmā, neatkarīgi no tā, kāda ir viņu izcelsme, reliģija, resursi un tā tālāk. Mēs vēlamies, lai viņas būtu pilnvērtīgi partneri, mēs viņām sniedzam mentoru palīdzību un mēs viņām ļaujam kļūt par dānietēm, jo viņas par tādām vēlas kļūt. Līdz ar to šeit ir ļoti interesanti, kā tiek mobilizēta arī pilsoniskā sabiedrība. Tātad arī iedzīvotājiem ir jāsaprot, ka nedrīkst diferencēt. Tas arī būtu mans atbildes. Merci, merci beaucoup. Uh... Liels paldies, Eju pakungs tagad. Eh. Paldies, priekšstādātājs kundze. Vispirms gribētu atbildēt uz Tomsonas kundzes jautājumu. Bulgārijā Romi, tāpat kā Turki, nav migranti. Turki vismaz 600 gadus dzīvo Bulgārijā, Romi daudz sanāk, un viņu integrācijai ir nepieciešama politika, kas eh, ļoti mērķtiecīga no valsts puses. Bulgārijā ir daudz pozitīvo a, eh, piemēru, Kaut gan negatīvo piemēru ir vairāk, ir daudz aizspriedumu, kas izskaidro diskrimināciju visbiežāk. Un, lai izvairītos no diskriminācijas, nepieciešami papildus pasākumi, kas vērsti uz bērniem, sākot jau no bērnu dārza, lai garantētu e, izglītību, sākotnējo tādu pēc tam vidējo, uh, jo tieši izglītības trūkums ir pamatā tam, ka sabiedrība no romiem novēršas un atvaida viņus. Un bieži vien jauni bulgāri atsakās sēdēt vienā solā klasē ar romiem, ir diskriminējoša attieksme pret bērniem invalīdiem visbiežāk eh, Romi precas savas kopienas ietvaros ir ļoti maz jaukto, jauktas laulības gadījumā ar Bulgāriem. Un es gribētu dot eh, traģisku piemēru pirms pieciem, sešiem mēnešiem. Jaunie mīlnieki kā Romeo un Džulieta mm, viņa bulgāriete, viņš roms, eh, metās zem vilciena. Meitene nomira, jauneklis ir uz mūžu sakropļots. Vienkārši tāpēc, ka viņi nevarēja dzīvot kopā, sabiedrība viņus stigmatizēja. Kopš Bulgārijas pievienošanās Eiropas Savienībai Bulgārija ir kļuvusi par robežu valsti Šengenas zonai. Un bija bažas, ka Bulgārijas Romi masīvi emigrēs uz rietumu valstīm. Tas tā nenotika, bet jāsaprot, kādi ir iemesli un kādi ir motīvi, lai Romi emigrētu. Bieži vien tas ir darba jautājums, un vairumā gadījumu migranti ir sievietes. Vīrieši paliek mājās, lai nodarbotos ar bērniem, bet sievietes dodas strādāt. Tagad mēs runājam par to, ka jāizveido vīriešu partija Bulgārijā, kam jāiestājas par integrāciju un emancipāciju. Lūk, tādi ir fakti. Runājot par atšķirībām starp lauku rajoniem un pilsētām, Lauku rajonos cilvēki viens otru pazīst, nav um, segregācijas skolā, ne arī dzīves vietā, bet problēma ir kur atrast līdzekļus izdzīvošanai uh, un kā novērst uh, masveida nu, došanos uz pilsētām, skolu slimnīcu slēgšanu, un tad e, šī došanās uz pilsētām sagadā problēmas lielām pilsētām. Bulgāri e, nav daudz e, čigānu romu klejotāju. Tie ir cilvēki, kas uh, Nav klejotāji, kas apmetušies un dzīvo vienā vietā, kas tie varbūt ir e, kvartāli, kur nav īpaši labi dzīves apstākļi, runājot par elektrību, kanalizāciju un tam līdzīgi, bet bieži vien Um, š, bez tam šie kvartāli ir pārapdzīvoti. Bieži uh, vien Romi būvē barakas, neievērojot nekādus noteikumus, nekādus likumus, ne pilsētbūvniecības plānus, un tāpēc es uzstāju uz to, cik svarīgi, lai mums būtu statistikas dati. Jāzina, cik bērnu apmeklē skolu, cik bērnu paliek mājās, cik ir cilvēku, eh, kas mm, ir darba tirgu, eh, kas ir bezdarbnieki, eh, Nereģistrēti bezdarbnieki ir daudz datu, kas varbūt ļautu mums risināt problēmas, jo bez informācijas mēs nevaram ne veikt nekādus pasākumus. Paldies! Paldies Ejupa kungam par jūsu atbildi. Ar to pašu es slēdzu otro paneļu diskusiju par integrācijas pasākumiem, un mēs pārējām pie trešās daļas mūsu rīta darba cēlienā priekšlikumi pasākumiem, un tam došu vārdu Amandīnai Bahai no Eiropas sieviešu lobija, kas ir mums pievienojusies, un pēc tam Baueris skundze un Kīlas Nilsenes skundze arī varēs runāt kā deputātas. Paldies! Bahas skundze, vārds jums! Um, I would like first to start. Paldies! Vispirms vēlos pateikties uh, FM komitejai un arī pateicos Pārvanos kundzei ziņotājai par to, kas ir uzaicinājuši mums uz šo svarīgu uzklausīšanu. Pat ja tas ir uz, par iniciatīvu ziņojumu, esam jau daudz arī dzirdējuši par politikas priekšlikumiem jau šorīt, tad es kā Eiropas tīkla pārstāvi uzsvēršu priekšliku, politikas priekšlikumus kuri cieši saistīti ar esošiem Eiropas Savienības politikas diskusijām. Esam uzklausījuši ļoti daudz priekšlikumu šorīt, nevajadzētu, protams, tos aizmirst, un es balstīšos uz šiem priekšlikumiem, saistot uh, politikas priekšlikumus ar esošajiem Eiropas uh, aktualitātēm. Runājot par esošajām Eiropas Savienības politikas aktualitātēm, mums būs tieši ietekmi sociālo etnisko minoritāšu sieviešu ieteikmi uz plašāku sapratni, par ko mēs šorīt runājām daudz, atsaucoju šeit uz Eiropas 2020 stratēģiju. Šis būs absolūti fundamentāls aspekts attiecībā uz etniku ko sieviešu īstenošana arī atcaucos uz Eiropas um, dzimumu līdztiesības uh, pasākumu šodien arī piecos ir jāiesniedz, līdz pieciem ir jāiesniedz grozījumi par eh, šo ziņojumu projektu. Tad arī Stokholmas programmas eh, rīcības plāns runājot par migrantu sīvietēm. Šis būs ļoti svarīgs stūrakmens eh, jaunā integrācijas stratēģija, integrācija Mēs runājam, ka tā ir dalībvalstu atbildība, bet, bet patiesībā Lisabonas līgums un dažādi mehānismi, kādi ir izstrādāti Eiropas līmenī, norādas to, ka šīs jautājums ir kļūst aizvien aktuālāks arī Eiropas līmenī un Eiropas Savienībai komisijai jāspēlē lielo lomu. Mums ir kopīgi integrācijas pamatprincipi, kur netieši mē, mēs par tiem runājam arī šorīt par divvirsienu procesu. Un bieži vien mēs tā aizmirstam, aizvien vairāk, ka mēs Runājam par atbildību, kāda ir migrāntu sievietēm, runājot par integrāciju, par valodu, kursiem mums ir nepieciešams integrēties. Un tad aizmirstam tāpat laikā, ka atbildība ir jāuzņem arī uzņēmēji sabiedrībai. Un kādēļ mums nav indikātoru un datu par to, kā uzņēmē sabiedrība. Uh, veicina integrāciju no savas puses, un to mēs aizmirstam. Integrācija ir bijusi tikusi instrumentalizēta policijas izstrādes loma, jomā. Un mums šeit ir jāspēr solis atpakaļ, lai mēs no malas varētu arī uzklausīt uh, vēl, ko saka tie, kuri ikdienu strādā ar šiem jautājumiem un kuri redz, kāda ir šo politiku ietekme uz konkrētu cilvēku dzīvēm, uz migrantu sieviešu dzīvēm, uz dažādām etniskām minoritāšu grupām. Pirms dodos tālāk, īsi paskaidrošu Jūs zināt, kas ir Eiropas sieviešu lobbyis. Esam lielākā organizācija, kur apkopojam Eiropas Savienībā dažādas sieviešu organizācijas 2000, vairāk 2000 organizāciju. Un kā jau arī teicu, mēs koncentrējamies uz darbu Eiropas līmenī, bet. Uh, Mēs arī darbojamies uh, lokālā un starptautiskā līmenī. Savā darbā galvenokārt koncentrējamies. Es ko, uh, konkrēti runāju tieši par preddiskrimināciju un patvērumu politiku, imigrāciju, bet arī kolēģi, kuri strādā pie sociālajām politikām, pie uh, lēmumiem par, uh, lai mēs zinātu, vardarbību pret sievietēm. Um, pārdzimumu vienlīdzību un visi šie jautājumi cieši saistīti, protams, ar sociālo e, etnisko minoritāšu sieviešu integrāciju. Un es mēģināšu arī uzsvērt politikas priekšlikums attiecībā uz visām šīm jomām un ne tikai uz uh, e, pret diskrimināciju un imigrāciju. Ko esam darījuši tātad savā darbā? Mēs esam publicējuši arī būkletu par preddiskrimināciju. Šeit īpaši koncentrējamies uz dažādām diskriminācijām, gan uz dzimumu diskrimināciju. Tagad mēs runājam arī par pētniecības datiem. Ļoti interesants pētniecības projekts uh, uh, Eiropas līmenī Gender Race. Nevajadzētu aizmirst, ka Eiropas parlaments jums arī var būt uh, izdarām ieteikme uz šo pētījumu un esam mēģinājuši to izstrādāt kā praktisku rīku visiem. Izstrādāt pie m, mm, prediskrimināciju vai pie eh, dzimumu vienlīdzības. Jūs, ar, lai varētu izmantot šo materiālu, redzēt, kāds ir sēklis un mutināt cilvēkus aizvien vairāk strādāt tieši no šo starptozaru perspektīvas. Vēl viens projekts saistībā ar politikas darbu Eiropas fondiem. Lai migrants sievietes varētu arī piedalīties uzņēmēju darbībā un arī Virģīnija šorīt tāda kā priekšsēdētāja, jo mūsuprāt tas ir ļoti svarīgi lai tie, kuri tiešām pazīst reālo situāciju, lai šie cilvēki varētu runāt Eiropas līmenī, lai policija, politikas izstrādātāji, lēmumu pieņēmēji varētu tieši ar viņiem sazināties un nevis ar starpniekiem. Esam uz galvenajiem darbiem, darbu uzdevumiem. Tas, ka ik viens no mums uz dažādajās Ir tās vai mēs, kā eh, lobija eh, organizācija vai cits Eiropas tīkla, vai jūs runājat, strādājat Eiropas līmenī kā ierēdis, piemēram, komisijā, vai, vai esat deputāts, vai arī eksperts ir jārunā šajā stārtnozē perspektīvā par. Bieži vien cilvēki nezin, kā to darīt praksē, piemērot uzsvērs šeit konkrēts priekšlikums, kā jūs to varat īstenot praksē, un arī Izabela savā runā jau to uzsvēra par to, ka dažkārt, ja ir uh, līdzīgi diskriminācijas veidi, piemēram, par mājokļiem un tam līdzīgi, bet varbūt ļoti specifiski diskriminācijas veidi, jūs esat sieviete, romu sieviete vai melnādājuma sieviete. Dažās valstīs, kur ir daudz šetnisko datu, ir arī interesanti pētījumi, piemēram, par melnādāno sieviešu nodarbinātību. Un tas norāda uz eh, ļoti eh, daudzveidīgu diskrimināciju, ar kurām nāks, ar kura šīm sievietēm nāks saskarties. Uzsver vairākas Eiropas Savienības uh, ietvars, kur ir eh, jāsadā pie šīs perspektīvas. Bieži vien lasot ziņojums, netiek runāts konkrēti par migrantu sievietēm. Bieži vien mēs aizmirstam, ka dažkārt ir jāizstrādā specifiska mērķa auditorija domāt politiku Tad runājot par ceļa, kāda, kāda ir izstrādāta un par ko runā arī Eiropas parlaments, ir ļoti spēcīgs šī starpnozara perspektīva un tas būtu jāuzsver šajā ziņojumā. Lai etniskās minoritāšu sievietes patiesībā varētu gūt labumu no šīs um, nākotnes dzimuma līdztiesības plānu, un tas ir arī mūsu nostājā, kur paudām pagājušajā gadā, un tas ir, tā ir pieejama arī mūsu mājaslapām. Un arī varu tiešām būt ļoti priecīgi par Kratas kundzes sacīto, ka mēs neesam tādā politikas vakumā dažus gadus atpakaļ. Tad 30 gadus vecā konvencija. Mums ir arī jāatjauno vienlīdzības direktīva. Bet Eiropas Savienībā aizvien vairāk ir uh, informācija par to, ka ir jāpievērš īpaši uzmanība atšķirīgu sieviešu, sieviešu grupām, lai tās būtu etniskās minoritāras sievietes kopumā vai Romu sievietes un tam līdzīgi. Un arī par Romu sieviešu situāciju Eiropas Savienībā mums ir ļoti daudz rekomendācijas, kuras arī tika uzsvērts šī rīt un arī. Uh, par to jau ir runāts eh, dātu apkopojums, eh, Romas sieviešu nodarbinātības problēmas. Bija ļoti daudz labas eh, rekomendācijas, uz tām mums arī ir jābalstās. Arī Krācis kundze bija referente. No cerīgiem ziņojumiem arī par šo sieviešu līdztiesību. Arī pētījums par diskrimināciju. Šis dzimuma perspektīva varbūt nav galvenais mērķis, bet uh, par to esam arī šorīt runājuši. Par to, kad um, dažādās etniskās minoritāšu grupas, uh, muslimsieši, vīrieši un romi, saskars ar diskrimināciju, viņi neiesniedz sūdzību, jo viņi neusticas uh, Nevis tikai, ka viņi nezina, bet jo īpaši Romijas gadījumā viņi vienkārši neusticas dienestiem, kuriem viņi iesniedz, būtu jāiesniedz uz sūdzības, un mums ir jāmaina šī situācija. Tas ir viens no svarīgākajiem punktiem, kurš izskanēja šorīt. Mums ir šī apņemšanās arī politikas, lai izstrādātu uh, pievērst uzmanību specifiskām grupām, bet uh, mums tagad ir jau konkrēti jārīkojas, jāsvarē konkrēts politikas priekšlikumi. Virģīnija jau daudz teica, kas mums ir jādara, tas bija ļoti detalizēti. Mums ir jāsamazina tas periods, cik ilgi jāsagaida sieviete, lai viņa saņemtu pārstāvīgā iedzīvotāja status, un tas arī bija ziņojumā par migrantu sievietēm. Mums ir jārunāja par ļoti konkrētām detaļām. Nu jā, protams, šīs detaļas dažkārt ir tās sāpīgākās, bet tās ir arī svarīgākās. Pretējā gadījumā mēs vienkārši palā, paliekam ļoti vispārīgi, bet jāsardā konkrēti. Runājam arī par datu apkopojumu un pētniecību šorīt. Es neatkārtošu to visu, tas ir svarīgi. Bet mums jau ir ļoti kvalitatīvu pētījumu mūsu rīcībā un arī kvalitatīvu dati. Mums ir jātīsta jau esošais materiāls, pieši apkopojot datus gan par dzimumu, gan par etniskiem informāciju, gan arī par jaunajiem likumdošanas nosacījumiem. Uh, Bet mums nevajadzētu tikai gaidīt, mums visībā jau ir kvalitatīva pētījuma, ir pētījumi par uh, migrāntu sieviešu nodarbinātību, nodarbinātības ģenerāla direktorās tur izstrādājas. Tas ir ļoti labs, uz tā ir uh, jābalstās. Mums ir nepieciešams finansējums arī sociālajiem, um, aprūpas politikai ļoti svarīgi, tas īpaši ekonomikas krīzes laikā. Ekonomikas krīze ir arī jāmin šajā ziņojumā, tas ir būtiski. Mums ir nepieciešams arī finansējums etnisko minoritāšu sievietēm, migrantu sievietēm, viņu organizācijām. Finansējumu ir ļoti grūti dabūt. Šeit tiešām vēršos pie Eiropas parlamenta, aicinu jūs arī izdarīt ieteikmi uz Eiropas Savienības budžetu, lai viss šīs dažādās grupas varētu arī izmantot finansējumu. Tas ir pozitīvi, pasākumi, apmācības, īpaši budžeta līnijas. Jāpēc, lai šīs sieviešu grupas varētu izmantot šo finansējumu, bija arī integrācijas fonda izvērtējums tikai 2% migrantu organizācijas bija šīs programmas partneri. Viņi neviens nebija līderis, viņi bija tikai labumguvēji vai rezultātu izplatītāju un noslēgumā dažas rekomendācijas. Daudz mēs runājam par daudzveidīgu diskriminācijas klauzulu, kas būtu jāiegūst nacionālajā likumdošanā. Mēs varam to atbalstīt, un ka tas minēts arī ir parlamenta ziņojumā par jauno prediskriminācijas direktīvu. Tā Tas nav padomas diskusija, tas ir ļoti jūtīgs jautājums un cerams, ka šī direktīva tiks pieņemta. Nodarbinātī par to jau mēs runājām daudz šorīt. Ģimeņa apvienošanās, Virģinijā par to runāja, tas būs tas ļoti svarīgi. Būs debatas par ģimeņa apkopošanu, apvienošanu. Un tur deputāti arī spēlēs lielu lomu lai nebūtu dzimuma diskriminācija attiecībā uz ģimeni apvienošanos. Ļoti nu, daudz šķēršļu paslēg ģimeņa apvienošanai. Arī patvērums, patvērumu likuma došana. Uh, Eh, nodaļa nu, jaundiešu sievietes integrācija, jūs epidēmiju tiesības strādāt, viņiem ir jāstrā, jādzīvo attālās lauku zonās, kur tiek stigmatizēti, jūs esat melnādains. Un arī ir ziņojumi par patvērumu problēmām vardarbība pret sievietēm, ar to noslēgšu savu runu. Ļoti svarīgs aspekts etnisko migrantu sieviešu integrācija. Mēs jau par to esam runājuši, bet vairāk tādā stigmatizācijas veidā vardarbība pret sievietēm attiec uz visām grupām. Un tas arī ir ziņojumā aicinājums izstrādāt direktīvu par uh, cīņu pret vardarbību pret sievietēm ir Eiropas parlaments varētu izstrādāt spēcīgus pasākumus. Merci beaucoup, madame euh, Bach. Paldies, Bahas kundze, par jūsu pieju iespējamiem pasākumiem un atgādinājumiem. Es uh, pateicos Fatakis kungam, kurš mums tagad pamet. Paldies, ka bijāt ar mums šajā rīta cēlienā. Un tagad došu vārdu Edītei Bauvelis kundzei, lai viņa analizētu situāciju attiecībā uz iespējamajiem pasākumiem Eiropas parlamentā. Palstoties šo ziņojumu, paldies! Thank you so much. I... Paldies! Es e, teikšu pavisam godīgi, ka nav jau viegli piedalīties šādās debatēs. Es ļoti augstu novērtēju Parvanovas kundzes iniciatīvu runāt par šiem jautājumiem. Kā jau Kudakas kungs pieminēja, nav nevienas saistošas definīcijas par to, ko nozīmē nacionālās minoritātes. Un tomēr vēlētos vērst jūs uzmanību uz rekomendāciju 1202, ko ir izstrādājusi Eiropas padome. Šajā dokumentā ir nacionālo minoritāšu definīcija, un tā kā citas zināmas, teiksim tā, oficiālākas vai saistošākas definīcijas mums nav, šī definīcija tiek izmantota sabiedriskajā telpā un visos pēdējā laikā sagatavotajos saistošajos dokumentos, tajā skaitā pamatkonvencijā un Eiropas reģionālo un minoritāšu valodu hartā. Tātad šajā definīcijā ir pieci būtiski kritēriji. Tātad ir teritorija un arī citi jautājumi, jebkurā gadījumā tas ir problemātiski vismaz Krievu minoritātes jautājumā Baltijas valstīs vēlētos vienkārši to ielikt tādās kā iekavās. Tātad otrais viņa ilgstoši atrodas valstī, trešais ir kulturāla, reliģioza vai valodas atšķirība, ceturtais ir pietiekami lielā daudzumā pārējās populācijas aspektā, un piektais kritērijs ir motivēti saglabāt savu kopīgo identitāti, tajā skaitā kultūras, valodas un reliģisko identitāti. Neskatoties uz to, ka mums ir šī definīcija, nu vismaz tādā teksta redakcijā, kādā tā ir pieņemta, ir svarīgi atcerēties, ka ir valstis, piemēram, Francija un Grieķija, uh, nerunā par etniskajām minoritātēm viņu likumdošanā. Beļģijā situācija ir pavisam cita. Beļģijā ir uh, atzītas tikai nacionāla, na, um, varētu teikt, teritoriāli valodnieciskās kopienas un nevis minoritātes. Runājot par nacionālajām minoritātēm, No otras puses ir jāatcerās, ka diskusijas ir pierādījušas to, ka mēs runājam par diviem pilnīgi atšķirīgiem jautājumiem. Viens ir nacionālās minoritātes, un otrs ir migrantu kopienas. Divi pilnīgi atšķirīgi jautājumi. Vēlētos atgriezties atpakaļ pie Morales ziņojumu, kurš tika pieņemts 2005. gadā, kurā runa iet par minoritāšu aizsardzību un pretdiskriminācijas politiku paplašinātajā Eiropā. Parlaments rezolūcijā uzsvēra to, ka Roma kopiena, jaunās migrantu kopienas, uh, valodnieciskās minoritātes, tradicionālās vai etniskās minoritātes kādas dalību valsts eh, teritorijā un eh, bez valsts piedarīgiem. Ņemot vērā visas šīs atšķirības, un patiesībā starp visām šīm grupām ir ļoti izteiktas atšķirības, uh, Ja mēs neņemsim to visu vērā, mēs nevarēsim izveidot adekvātu politiku, adekvātas rekomendācijas darbam ar dažādām minoritāšu grupām. Taču pat šobrīd, kad mums ir šī definīcija, ir samērā grūti rast labas politikas ietvaru, jo dažādas minoritātes dzīvo pilnīgi atšķirīgos apstākļos. Ir ļoti grūti vispār salīdzināt, teiksim, somu minoritātes situāciju Zviedrijā ar turku minoritātes situācija Bulgārijā vai ungāru minoritātes situācija Rumānijā. Un šādu situāciju ir simtiem. Minoritāšu ir simtiem, katrā ziņā vairāk par 60 miljoniem iedzīvotāju Eiropā piedara tāda vai cita veida minoritātei. Varbūt atcerēsimies, ka mums ir dažādas minoritātes, un jau to ņemot vērā, mēs sasniegsim daudz. Šajās diskusijās mēs nedzirdējām par vienlīdzību, jo saskaņā ar likumdošanu par vienlīdzību iestājušās iestādes ir tās, kurām būtu jāizplata informācija par Eiropā pieņemto likumdošanu pret diskrimināciju, un tās arī ir iestādes, kurām būtu jāanalizē situācija diskriminācijas ziņā dažādās valstīs. Tāpēc, eh, vismaz pēc manām domām, ir samērā dīva. Mums vajadzētu izskatīt to, Kas notiek ar šīm par preddiskrimināciju strādājošajām iestādēm? Piemēram, manā valstī šajās iestādēs strādājošais eh, personāls skaita ziņā ir daudz par maz, ņemot vērā to darbu apņu, apjomu, ko viņiem vajag, vajag izpildīt sai, eh, saskaņā ar manā valstī pieņemto likumu. Šajā institūcijā manā valstī strādā tikai pieci cilvēki un vienkārši nav iespējams tikt galā ar viņiem likumā piekritošo darbu. Kas man ienāca prātā runājot par visiem šiem jautājumiem? Gandrīz ik viens šodien runājošais pieminēja statistikas trūkumu. Tā tad piekritība minoritātei savā ziņā ir arī personisks izvēles jautājums. Piemēram, situācija manā valstī. 80 vai 90 tūkstoši cilvēku sev uzskata par Roma. Bet uh, oficiāli aprēķini rāda, ka tādu ir apmēram 400 tūkstoši. Un es domāju, ka tāda situācija ir pilnīgi visās migrantu grupās, jo ja kāds uh, nolēmi, ka ir labāk sevi uzdot par vairākumam pie darošo, tad viņi nekad neatzīsies, ka viņi pieder minoritātei. Taču no otras puses ir pieejami tā saucamie neoficiālie dati, un iespējams, ka ar Vīnē atrodošos aģentūru par pamattiesībām uh, Mums vajadzētu sadarboties un pieprasīt statistikas datu apkopošanu, savu veidu pētījumu, lai mums būtu pietiekams pamats runāt par šiem jautājumiem, lai mums būtu pietiekams pamats strādāt tālāk, tāds uh, zinātnisks pamats. Tas bija tas, ko vēlējos piebilst pie šīs tēmas, un es visiem pasakos par pacietību, jo jautājums ir smags. Paldies, Novelis kundze, ka sniedzāt mums šo skaidrojumu un par perspektīvām, zinā, virknēji pieeju, kas aplūkota šorīt. Un tagad došu vārdu Kīlai Nilsenes kundzei. Paldies, priekšstādātājs kundze. Arī es gribētu pateikties par Vanovas kundzei, kas organizē šo uzklausīšanu, kas, manuprāt, ir ļoti svarīga. Mēs uh, turpināsim savas pārdomas. Baueras kundze ir taisnība. Manuprāt, nevar globalizēt uh, šo problēmu runāt par migrantiem, sievietēm, par romu sievietēm, ir jānodala šis jomas, lai mēs varētu nākt klajā ar ieteikumiem. Vienīgais kopīgais punkts, un mēs runājam šodien par sievietēm, šis vienīgais kopīgais sieviešu punkts, kad kāda grupa ir diskriminētā, apspiesta, tad sieviete tiek apspiesta dubulti. Tas ir kopīgais punkts, ko mēs varam konstatēt, runājot par migrantiem, runājot par romiem un tā tālāk. Es tiešām uztveru šo grūtību runāt vienlaikus gan par migrantiem un romiem, tāpēc es, es varbūt pieturēšos pie Roma jautājumiem, jo, kā jau es teicu, nāku no reģiona, kur tas ir aktuāli. Un vēl viena iemesla dēļ šī gada 25. marsā pavisam nesen mēs parlamentā pieņēmām rezolūciju, un runājot par uh, otro Romas samitu kordu, es varu izteikt nožēlu, ka nu, rezolūcijā nav iekļauts dzimuma jautājums. Ka, un es domāju, ka tas ir trūkums, kas būs jāaizpilda agri vai vēlu. Uh, jo tiešām ir specifiska, specifiska pieeja, kas nepieciešama attiecībā uz sievietēm. Tātad diskriminācija, kam pakļautas Romu sievietes, saistīta ar pamattiesībām, izglītība, nodarbinātība, veselība, kā jau mēs dzirdējām, Romu sieviešu apspiešanas specifika, runājot par veselību, jau tika minētais, pie tā ne, Nepakavēšos, Mihaločes skundze par to runāja Francijā saskaņā ārsta bez robežām. Ziņojuma viena, katra otrā Romu sieviete 22 gados jau ir dzemdējusi, 17 gados ir pirmā grūtniecība, tikai 10% Romu sieviešu izmanto kontracepcijas līdzekļus. Tie ir dati, kas būtu jāizmanto. Izglītības sistēma arī tika minēta, īpašās klases, par tām es arī gribēju runāt, tas jau tika pateikts, un tāpat arī runāts par bērniem, kas uh, uh, tiek ievērot klasēs atpalikušajiem. Tas tā realitāte, kas pastāv Eiropā, un tas ir jāzina darba jautājums piekļuve darbai, darbam eh, problēmas, eh, kas saistītas eh, ar uzmākšanos darbā, kam pakļauts Romu sievietes. <clears throat> Romu sievietes ir upuri diskriminācija, um, ko es kvalificētu kā pastiprinātu, ņemot vērā viņu etnisko izcelsmi. Es priecājos, ka Eiropas Savienības Spānijas prezidentūra ir pievērsusies šim jautājumam kā prioritātei dzimumu vienlīdzībai. Uh, Un es domāju, ka perspektīvā tad mēs eh, varēsim risināt šīs problēmas, kas ir tikušas pieminētas. Es ļoti ātri gribēju dot varbūt dažus virzienus, kas, manuprāt, varētu dot risinājumus, jo tas, kas, tas, tieši tas mums tika lūgts, dot priekšlikumus. Manuprāt, ir jāizveido skaidra politika attiecībā uz Romu sievietēm, koncentrētāka, efektīvāka un redzamāka, uh, Tas, manuprāt, ir svarīgi šī koncentrēšanās, tas jau tika minēts, veselības jomā attīstīt apmācību eh, veselības aprūpes personālam, kas eh, ļautu izvairīties no aizspriedumiem un viņi zinātu, kas ir šie vieglāk ievainojamie iedzīvotāji. Bieži vien ir arī valodas problēmas slimnīcās, komunikācija ar veselības aprūpes personālu un romu sievietēm. Uh, reizumis eh, noved pie dramatiskām sekām attiecībā uz veselību. Administrācija kopumā, valsts administrācija, nu arī viņiem ir nepieciešami tulki, tulkotāji un viņu klātbūtne dažās struktūrās ļautu izvarīties no eh, kļūdām veselības aprūpē. Man ir liecības par šo jautājumu, ieskaitot arī nevēlamus sabotus. Uh, Pēdējos gados Romas sievietes uh, ir kļuvušas par upuriem cilvēktiesību jomā, viņu personas integritātes uh, e, mācība, e, piespiedu sterilizācija un tā tālāk un citi jautājumi, manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienības dalība valstīs vai kandidātu valstīs ir svarīgi, lai šīs valstis, ko skār skāvis piespiedu sterilizācijas jautājums organizētu un veiktu oficiālas izmeklēšanas. Oficiāli un objektīvi izmeklēšana par šo jautājumu. Manuprāt, sievietēm ir nepieciešams, uh, lai eh, panākt taisnību, lai tiktu atzīts uh, fakts par šo neva, nepieņemamo praksi, un lai tiktu ieviesta kompensāciju sistēma, un lai atbildīgie tiktu sodīti ir svarīgi, lai būtu taisnīgums Eiropā. Romu sievietes ir viegli ievainojamas, runājot arī par risku, ka viņas kļūs par cilvēku tirdzniecības upuriem un prostitū, piespiedu prostitūcijas upuriem. Kā parlaments jau ir balsojis 2009. gada 14. janvārī rezolūcijā par pamatiesībām Eiropas Savienībā, ir nepieciešams, eh, eh, lai dalību valstis, ko neapmierina eh, kopienu akti, uh, šajā jomā, to izskaidrotu un rīkotos atbilstīgi. Izglītības jomā. Par to mēs runājam, bet ir svarīgi tik tiešām, lai mēs pievērstu īpašu uzmanību jaunām meitenēm, ka izglītība ir viņu emancipācijas atslēgvārds. Um, ir svarīgi vērsties pie valsts pārstāvjiem, ierēģiem, uh, um, tika runāts par to, ka upuri nevēršas iestādēs, jo viņi saskaras ar valsts ierēģiem, kas viņus neaizstāv. Nepieciešams uzlabot situāciju, lai Roma pārstāvi varētu vērsties valsts struktūrās. Un tā tad uh, vajag pievērst arī ierēģņu uzmanību šai specifiskajai problēmai un jābūt uzmanīgiem, lai novērstu tādus jautājumus kā pāragras um, un piespiedu laulības. Uh, cilvēku līdztiesība, tā es atvainojos, nu, saka runātāji, es sajaucu lapus, es turpināšu ar saviem priekšlikumiem. Runājot par vīriešu sieviešu līdztiesību, man ir daži konkrēti priekšlikumi. Es ieteiktu, piemēram, izveidot struktūru, kas būtu nodarbotos ar Romas sieviešu problēmām Eiropas Savienībā, tas būtu Eiropas uh, dzimuma līdztiesības institūta ietvaros, jo mums šāds institūts ir, un ir svarīgi un būtu interesanti, lai tiktu izveidota vienība, kas nodarbotos ar Romu jautājumiem. Mēs jau runājam par datu vākšanu un tā tālāk, te daudz ko varētu darīt. Vajadzētu arī, lai padomi izveido īpašu pārstāvi Romu tiesību jautājumos, uh, kas ļautu veicināt horizontālo integrāciju savienībā ar romiem, to starp romu sievietēm, un pieļautu arī kontroli un efektīvu Eiropas instrumentu ieviešanu, kas vērsti uz eh, minoritātēm un sievietēm. Vēl viens ieteikums no manas puses struktūrālā jomā - izveidot Eiropas pasi Romiem, kas uzturas Eiropas Savienībā. Šāds instruments, kas tiktu adaptēts Romu dzīvesveidam, būtu ļoti vēlams Romu sievietēm, atzīstot viņu pilsonību mūsu Eiropā un viņu pārvietošanās brīvību 27. dalību valstīs. Visbeidzot, kā jau tika teikts, un es gribētu uzstāt uz šo jautājumu, jo tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi, Romu sieviešu organizācijas un Romu organizācijas kopumā, tāpat kā, kā Eiropas Romu fórums, tiem ir jābūt iesaistītiem visā šajā procesā Eiropas Savienībā, runājot par Romu integrāciju, tostarp Romu sieviešu integrāciju un politiku attiecībā uz viņiem, manuprāt, ir absolūti nepieciešami, lai tā būtu, lai mēs varētu gūt panākumus. Runājot par sieviešu apvienībām, Tas arī būtu ļoti pozitīvs elements, bet tas ir ļoti svarīgi šīs asociācijas, šīs apvienības mūsu darbā. Paldies, Kīlē Nilsenes kundzei, saka priekšstādātā. Piedāvāju tagad uzklausīt Parvanovas kundzi, mūsu referenti, pateicoties viņai. Es pateicos arī no savas puses par to, ka viņa organizēja šī rīta uzklausīšanu. Vārds Parvanovas kundzei. Thank you very much, Madam President. Paldies, priekšsēdētāji. Mums, ka jautājums ir ļoti jūtīgs un delikāts, un tas ir grūti apskatāms, kā jau teica Bauer skundze. Ne tikai man, bet arī mums visiem ir jā, nepieciešama drosme un arī sastarpējs atbalsts, lai varētu sasniegt labākus rezultātus nekā līdz šim. Definīcijas trūkums patiesībā ir eh, signāls par absolūti nekonsekventu pieeju uh, attiecībā uz šo jautājumu risināšanu politiskā līmenī, lai arī šis nav šķērslis. Šodien mēs uzklausījām ekspertu viedokļus. Ļoti svarīgi iespējams pēc tam, kad esam izskatījuši uh, šos eh, politikas jautājumus skatīt, ir konkrēts jautājums, kur ir svarīgi cilvēkiem ikdienā, un tādēļ mēs varētu gūt eh, labākus rezultātus un panākums. Lielas paldies par brīnišķīgajām idejām, mēs pieņemam zināšanā visas minētās problēmas, un kā jau arī sākumā teicu, izglītība, mājokļi, nodarbinātība, veselības aprūpe, tagad ir arī vēl valoda, institucionālais ietvers, administrācija, finansējums nabadzība <clears throat> viena no sāpīgākajām problēmām minoritātēm. Bedarbība, cilvēku tirzniecība, piespiedu prostitūcija, datu apkopojuma pētniecība un, protams, arī ekonomiskā krīze visam pāri. Lai varētu nodrošināt vienlīdzīgu pieeju arī minoritāšu problēmu risināšanā. Tieši no finanšu ekonomiskās krīzes viedokļa. Protams, ka minoritātes ir dažādas, grupas ir dažādas, dažas grupas labi ir integrējušās, citas mazāk, tas ir arī saistīts ar vēsturi. Tad ir arī tik, tikko ieradušies cilvēki, kuri tikai sāk veidot savu minoritātes grupu, un, protams, ir atšķirība dzīmumu lomās eh, minoritātēs. Tās minoritātēs ir vairāk sieviešu, kuras ir nodarbinātas nekā vīrieši. Nu, taču tas nenozīmē, ka šo minoritāšu kopienu atšķirības nozīmē, ka mums vajadzētu paredzēt arī dažādu attieksmi. Eiropa ir visiem pilsoņiem, mums ir nepieciešama nodrošināt vienlīdzīgas iespējas visiem, vienlīdzīgu attieksmi pret visiem. Ik katram ir jābūt vienlīdzīgām tiesībām. Tādēļ jāsāk risināt sāpīgākās problēmas katru atsevišķi. Nacionālās valdības ir ļoti jūtīgi reaģē uz minoritāšu definīciju, tam, protams, ir politiski vēsturiski iemesli, kādēļ šis jautājums ir tik delikāts. Tomēr rediskriminācija un arī dzimuma vienlīdzība ir mūsu visu pamat vērtība. Un ja mēs sākam ar šo perspektīvu, tad mēs nonāksim pie labākiem risinājumiem, labāku ietekmi uz šo cilvēku dzīvēm. Un tiešām arī ticu, ka visdrīzāk mēs arī nāksim klajā ar vislabākajām parāgu praksēm. Lielas paldies jums visiem! Un es rēķinu ņemšu vērā jūsu ieteikumus un arī rēķinos arī ar jūsu atbalstu, izsvarēju ziņojumu. Līdz 16. šķiet, 16. aprīlī mēs mēģināsim nosūtīt šo ziņojumu, un arī jūsu ieguldījums ņemsim vērā. Paldies! Merci beaucoup, Madame Parano. Liels paldies, Pavanos kundze, par šo apkopojumu tam, ko jūs dzirdējāt šajā šī rīta uzklausīšanā. Es, protams, arī gribu pievienoties visiem pateicības vārdiem, kas ir tikuši teikti. Šajā jautājumā, kas mūs visus sieviešu komitejā mobilizē, liek mums balstīties uz eh, pastāvošo Eiropas likumdošanu. Un vispirms mums ir jārīkojas tā, lai pastāvošā likumdošana tiktu efektīvi piemērota visās dalību valstīs. Šeit mums jau ir daudz, kas darāms. Es daudz dzirdēju arī prasību pēc statistikas datiem, bet mums tiešām vajadzētu koncentrēties uz konkrētiem pasākumiem, jo visi šajā dzimumu līdztiesības komitejā vēlamies, lai nevienlīdzības problēmas, lai kādas tās arī būtu, tiktu ņemtas vērā un atrisinātas. Es ļoti uzmanīgi uzklausīju tas, kas tika runāts par vērtībām, par transversālo pieju, kas man šķiet ļoti svarīgi Un es eh, uzmanīgi uzklausīju arī šo sociālās nevienlīdzības problēmu apkopojumu vienā personā, teiksim, kas tika pieminēts. Un visā šī rīta uzklausīšanā mēs redzējām, ka lasīt un rakstīt apmācība un ap, izglītība ir atslēga vārds, lai pēc tam mēs varētu skarties, ķerties pie citām problēmām. Uh, veselība, mm, integrācija darbā un tā tālāk. Paldies visiem, ka nācāt dalīties ar mums savās liecībās, visi eksperti, kas piedalījās šorīt. Paldies maniem kolēģiem deputātiem, kuri piedalījās visa šī rīta cēliena darbā. Paldies par darbu un paldies un labu veiksmi, un turpinot jūsu darbu par Vanovas kundzi. Vienlaikus pateicos mūsu komitejas sekretariātam un priekšstādātāja laipni pateicas tūkiem, eh, kas piedalījās šī rīta darbā un ļāva mūsu ekspertiem